Dārgie kolēģi, kolēģis, domāju, ka būtu laiks tā kā sākt. Dzirdēju, ka ir neliela problēma ar eh, zem, savu zemes transportu, ar mašīnām, sastrēgumu pilsētā laikam ir, un tāpēc daži kolēģi aizkavēsies, bet, nu, nu vismaz lielākā daļa skatos, ka ir, un domāju, ka varētu arī sākt. Un mēs izlēmām sākt ar Ingas eh, ziņojumu, bet pirms tam uh, No nu, vakardienas mums vēl šis tas eh, tā kā nedaudz jāapspriež. Rēmērs eh, Bilgans. Eh, ierosināja tāds iespējamos risinājums attiecībā uz MFF un starp institūciju vienošanos. Bet, nu, pats cik sēdes beigas jau tās bija, ja, tad, tad nevienam nebija iespējas uz to rēģēt un izteikties. Un, Un tad esmu saņēmusi ziņas, ka vismaz uh, viena kolēģi vēlas eh, reaģēt uz viņas sacīto, bet es uzreiz saku, ka jebkurā gadījumā pusdesmitos mums ir jābeidz šī diskusija. Neatkarīgi no tā, vai vēl tur būs veselā strīpa, kolēģis vēlas izteikties vai nē, vēlāk jūs vēl kaut kur izteikties, un galā mēs tāpat tā tās jau turpināsim par to runāt. Tā kā mums rīcībā desmit minūtes, nu tad lūdzu vārds eh, tiem, kas vēlējās vakar izteikties. Gracias, Juta. E... Eh, Paldies, Juta. Es mēģināšu runāt ļoti īsi. Un eh, gribēju komentēt jautājumu, par kur mēs runājam vakar. Ļoti žēl, ka vakar mums nebija laika šo tematu izskatīt līdz galam, jo, manuprāt, ir ļoti mm, kritisks brīdis šobrīd. Vispirms es gribētu pateikties Bēgas kungam par viņa piedāvājumu vakar visām grupām sadarboties, taču katrā ziņā es neesmu pilnīgi sapratusi, pa kādu ceļu tad mēs iesim pēc mutiskā jautājuma un kādus soļus mums ir jāspēr. Vakar Lamasūrkungs komentēja, ka mūsu sasniedzamais mērķis, ko es pilnībā arī atbalstu, ir nonākt pie paties politiskām sarunām ar pa, padomi, nevis ar vēstniekiem, jo šeit ir jābūt nevis tie tehniskām, bet politiskām sarunām, un mums ir jābūt skaidram, ka tas ir mūsu mērķis. Un Mēs, kā komiteja un kā parlaments, vēlamies, la, vēlamies, lai debates par to, kā finansēt šīs jaunās nepieciešamības un prioritātes, lai tādas notiktu. Un mums tās vajadzētu kvantificēt un vajadzētu sākotnēji visu konkretizēt. Jo nav viens un tas pats mēģināt izveidot sārunas par, piemēram, simts miljoniem, par kuriem es varētu domāt eh, fleksibilitātes instrumentu sakarā. Un diviem miljārdiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu varbūt norādīt summu līdz precīzi, līdz vienam eiro, bet vismaz par apjomiem apzināties un pēc tam tālāk saprast, pa kādu ceļu tad mēs iesim un kādu stratēģiju veidosim. Un vakar man šķiet, ka es saprā, saprotu no beigas kunga, ka viņa vēlme ir iet līdz galam un ar visiem e, instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Un es, ne, es e, nezinu, vai mums būtu tagad jā, jāneapstiprina nākamās finanšu perspektīvas, vai tās vajadzētu apstiprināt un pārvērst par legālu rīku parlamentu rīcībā. Un mums ir jābūt skaidrībai, kur mēs sakām jā un kur mēs sakām nē, un tas varētu būt rīks, ko mēs varam izmantot, lai mēs ar tā palīdzību nonāktu līdz eh, savam nospraustajam mērķim. Taču katrā ziņā šim mērķim ir jābūt skaidram, kā jūs sacīju, arī stratēģijai. Un neatkarīgi no tā, kādas pozīcija varētu būt šobrīd padomē un komisijai, kas varētu būt vairāk vai mazāk skaidri, es domāju, ka mēs jau varam virzīties uz priekšu un turpināt strādāt pie šī jautājuma. Es nezinu, vai vēl kāds grib izteikties, vai kāds grupas pārstāvis, bet es gribētu jau sākt ieskicēt šo ceļu, jo vakar man nebija īsti skaidrs, kādā virzienā tad mēs dosimies. Paldies! Danke sehr! Lielas paldies! Nu, vai gan vēl kāds vēlētos izteikties? Nē, nu tad Raimer. Vai vēlies reaģēt uz nu pat izskanējušo? Nu jā, nu kopumā jau es domāju, mēs diezgan tuvaisam viens otram orientācijas ziņā. Nu, jautājums par to, kādā līmenī vajadzētu turpināt sarunas, un tas, nu, jautājums ir par trialogu faktiski, ja? Un trialogs parasti notiek padomas prezidentūras līmenī. Un tur vismaz jābūt ministram vai vismaz uh, valsts sekretāram jābūt pārstāvētam tādā līmenī. Nu, bet, nu, ja nē, tad, tad pastāvīgās pārstāvniecības līmenī. Bet, nu, jā, tā izdarām problēmu. Un, eh, un uh, eh, trilogu darba kārtībā ir jautājums par to, kādā formātā tad, tad mēs uh, koncentrēsimies uz šo darbu, kādās darba grupās, un nu, kādā līmenī mēs runāsim un vedīsim šīs sarunas. Jā, tas ir pamatots jautājums, un uh, līdz ar to priekšsēdētājai, nu, jūs arī norādījāt, tā, ka tur jābūt arī uh, nelielai struktūrai un personālam, kas piedalīšies sarunās, jo tā gal galā tās arī ir politiskas sarunas. Bet uh, es vēlos vēlreiz atkārtot arī to, ko es vakar un arī cien, diskusijās uh, par muzikiem jautājumiem parlamentā Strasbūrā stācija, ja tas uh, nepie kā nenoved. Nu, gal galā vienmēr 300. Uh, 24. pants Eh, Lesbās līgumā, kur runa par to, kā tad šīs lietas vest, un ja sarunas nebedās, nu tad katrā ziņā eh, komisijas priekšsēdētājs ar padomas prezidentu, nevis eh, tad, tad parlamenta, bet padomas pre, pre, prezidentu veic regulāras konsultācijas šajā te, tādā lūk augstā līmenī, un tad cerams, ka var vienoties arī par budžetu. Nu, jā, tas ir jautājums par um, tad, to, kā tad bučas tiek regulēts jaunajā līgumā. Tad, tad ir šī iespēja, šī pānta palīdzība arī noteikti uh, šī lietas, protams, tu visas detaļas nevar atrisināt, bet katrā ziņā papildus tāda uh, politiskā dimensija pieejama šī, šī līguma ies, ietveros un var skaidri norādīt arī, ka, nu, uh, Un parlamentam arī ir iespēja tad ar pa, plēnumu palīdzību paust noteikts viedokļus, un tas var atstāt uh, tādu pozitīvu rezultātu mums kopējo darbu. Un tad um, jautājums par kvantificēšanu. Nu, komisārs sacīja, ka viņš negatavo nekādu uh, revīzijas pār, pārskatītu uh, mm, piedāvājumu, kamēr nav noteikts prioritātes. Bet, nu, skaidrs, bet uh, gadījumā mums vajadzīgs kāds uh, uh, katalogs, ja, kur ir negatīvās, pozitīvās prioritātes. Nu, ko tas maksā, vai mums to vajag vai nevajag, vai mums vajag galileo vai nevajag, sacīsim, un kāds būs ārējā dienesta budžets. Nu, tas jau ir skaisti, bet tas neatrisin jautājumu par 12. un 13. gada budžetu. Vai tad mēs atkal to mainīsim, tad, tad būs šis mending budžets vai, vai kā, un tad no, no, notiks revīzija pēc tam vai kā. Nu, un katrā ziņā vajadzīja kāds, kāds iepriekšējais izvērtējums, e, un kas tad notiks. Un es zinu, ka tur kaut kas arī tiek gatavots komisijas līmenī, un tad mēs ceram, ka tas arī varētu tikt prezentēts, un nevajadzēja gaidīt vēl tur trīs gadus, ja, e, un savā starpā cīnīties, un, un, un atkal nonāk pie tā paša. Tā kā padomē, tad ir alternatīva, vai nu viņi atrast, eh, atrod risinājumu, vai tad mēs arī viņiem tad sakam, nu tad trīs gadus mēs tā turpināsim cīnīties tā starpā, kas ir pilnīgi neproduktīvi, protams. Tas jautājums par kvantifikāciju, arī par prioritāšu noteikšanu. Un tad, tad arī par, par eh, to, kāds instruments finansēt, ja? Un no šā viedokļa raugoties, ir svarīgi, lai mēs tad eh, uz šīm svarīgākajām instrumentu kastām, sacīsim, vai kategorijām arī eh, koncentrētos. Un tā, jautājums par 003 netiek atrisināts, nu tad eh, revīzijas turpmākajiem gadiem mēs varam aizmirst, jo aluši būs kāda dalība valsts, kas no tā viss izskatīs ārā. Tā kā būtiski, būtiski elements sarunās ir tas, lai mēs sacītu, ka mēs neesam gatavi atgriezties pie līdzinējā parlamenta stāvokļa, tā kā jābūt ir vai, vai nu rezervē, vai maršā, vai politiska vienošanās, vai nu kā to saukt, vai katrā ziņā. Nu skaidri jāatcerās, ka šajā līmenī um, mēs, nu, varam strādāt ar līdzinējo procedūru, lai nebūtu tā, ka teikt, nu, jā, vienai valstī tad ir uh, uh iespējas. Uh, apdraudēt um, kopēju budžeta politiku. Un rezolūcija jāatver tādā virzienā būtu. Um, būtu jānoformulē šie priekšnoteikumi, šie būtiskie elementi būtu jāapraksta, no kuriem mēs sagaidām, ka tie varētu tikt atrisināt šo sarunu gaitā, un tad, ja nonāk līdz plenārsēdē, protams, mēs vēl diskutēsim par to, un, un plēnumā tiks balsots tikai septembrī, Nu, bet ja tajā laikā no komisijas puses vai arī no, no padomas puses eh, nebūs ne, nu, pie, pielāgots eh, daudzgad finanšu plāns, nebūs jauns pielāgojums no komisijas puses, nu tad es piedāvāšu komisijai, komitejai, respektīvi, un arī plenārsēdē noraidīt šos piedāvājumus un pieprasīt, lai komisija padomā klajā ar uh, jauniem piedāvājumiem, jo šādās spēlēties mēs neiesaistīsimies tā sacīt. Nu, ja padoma un komisija ir gatava izstāt jaunu paketu un, un, un Un, un eh, negaidīt, ka mēs piekāpsimies viņiem, bet bez ierunām, tad, tad, tad, tad tā būs cita runa. Jā, paldies! Nu, ko, ar to pašu mūsu diskusija par šo jautājumu ir izsmelta. Jāturprātā tas, ko sacīja Baugas kungs, eh, eh, kāda būs paketi jāskatās, kāds būs reakcija nostājas. Un tātad eh, tam jābūt eh, um, parlamentu kopējiem lēmumam. Un tad vai eh, tas, ko Rēmērs aprakstīja, proti, kas attiec, tātad jā, jāapelē pie nu, padomis patreizējā piedāvājuma, patreizējām. Um, patreizējās nostājas. Un šeit mums ir maksimāli ātri jāstrādā savi instrumenti, lai mēs varētu arī padomu kopā ar komisiju pārliecināt, ka Viņiem nu, nav uh, tiesību tātad uh, ierobežot parlamenta tiesības šeit, jo galu galā mums tagad ir pavisam uh, cits pilnvars. Nu, lūk, es atvainojos kolēģiem, ka. Mēs nevaram izslēgt komiskriet, un Masūrs arī vakar, vakar sacīja, ja būtu runa tikai par valstu vadību vadītājiem, kā mūsu sarunu partneriem, tad varbūt arī būtu savādāk, bet, ja runa par administrāciju, padomas administrāciju, atsevišķu dalību valstu tātad eh, nostātu, nu tad, tad eh, šī lieta izstāsta pavisam savādāk. Nu, bet labi, nākamais eh, darba kārtības punkts. Un tad akurāt mēs arī daļai runājam par šo te instrumentu, ar kur palīdzību mēs varētu pārliecināt padomi. Um, neierobežot mūsu tiesības, proti uh, um, mm, atcerums, ko sagatavojas Ingeborga par finanšu regulu. Jā, paldies. Par astoto darbu kārtības funkcijas piebēja gan sākumā sākt finanšu regulu, kas piemērojama Eiropas Savienības vispārējiem budžetam, tā tā tā plašā, re, plašā reforma. Un jāsaka, komisija ir piedāvājusi ļoti ambiciozu piedāvājumu, kurā ir pārstrādāti TV visi panti, tāpēc tas sauc par, par angliski rekāstu, tie pārstrādātā redakcija, un šis rekāsts ir ļoti ambiciozs projekts tiešām. Un kopā ar, ar budžeta regulu te būtu noteikti jāstrādā arī pie īstenošanas noteikumiem, lai tiešām panāks reāli īst, vienkāršojumu gala beigās. Un es vēlējos arī, nu, uzteikt komisijas darbu par, pie šī projekta. Tiešām labi pastrādāts, un es ceru, ka līdz gada beigām arī, arī mums būs attiecīgais ziņojums. Un tiešām ir ļoti liels darbs. Mēs arī esam aktīvi tajā piesaistījušies. Ar, 51. tātad procedūras punktu palīdzību mēs kopā ar attieciem komitejām esam sagatavojuši. Nu, un jāsaka, ka šī te budžeta vienkāršošanas sapņa piepildījums nekad nav bijis tik tūs kā, kā tagad. Nu, problēma gan nav kāda pastāv. Es ceru, ka ģenerāla direktora kungs ir mūsu vidū. Man jautājums par to, ka šīs te pārstātā redakcija pats ir kādu juridisku problēmu kam ir ietekme uz eh, pirmo redakcijas variantu, ko komisija iesniedza pirms eh, Lisabonas līguma. No 2001. gada pastāv starp institucionālā vienošanās, atbilstoši kurai parlaments, parlamentam ir pienākums eh, pārstātās redakcijas gadījumā, skat, pār, pieskaries tikai tiem pantiem, kurus ir pārstādājis komisija. Un vienkāršanas ietvaros iespējams, ka tomēr būtu jāpārstrādā arī citi panti, kuriem komisija nav piestrādājusi komisija. Tā kā ja tas saucās rekās, tāda pārstrāda reakcija, ja tas nozīmē, ka mēs nevaram skart citus pantus, nu tas nozīmē, ka šis ambiciozais vienkāršošanas mērķis īsti neizdosies. Tā pēc pirmais jautājums komisija man būtu, nu kas tad notiek šīs rekās, ja pārstrādas redakcijas ietvaros, kā tur ir, vai mēs varam šos pantus skatīt vai nē, ko nes, neskar komisija. Jo tiešām, ja mēs varam komentēt tikai tos pantus, uh, Uh, ko pārstrādājas komisija un pārējiem sāliek mierā, nu, tad jāsaka, ka uh, tad šis te pirmais iesniegtais mūsu variants, uh, kurš nav izsvērts atbilstoši Lisabonas līgumam, būtu varbūt nedaudz zāmlēk plauktā. Jo, kā es sacīju, um, nu, ja nebūtu iespēja pasākt cits pants, tad šis te projekts nebūtu īsti izdevies. Riblīnī kungs bija mans kolēģis no budžeta kontrolas komitejas, kopā ar viņu strādājām, mēģinājām iesaistīt interesētās puses, kolēģis, kam ir kas sākām šajā sakarā, un, un runāt par šo rekās dokumentu pārstrādātu redakciju. Mēs strādājām par jautājumu par, par nacionālajiem paziņojumiem, par pieļaujamām riska robežām. Te bija arī citi komisijas dokumenti, kurus mēs arī mēģinām izanalizēt un iestrādāt mūsu ziņojumā. Uh, Līdz ar to tiešām mūsu darbs ir bijis ļoti vērienīgs. Un es domāju, ka. Nu, mēs tam labi pastrādājuši, mums bija noklausīšanās mūsu komitejā, vēlos pateikties sekretariātam, jo tas bija labi norganizēts, arī sociālistu un liberāļu frakcijas eh, piedalījās, viņiem bija daudz eh, izteikumu, daudz komentāru. Un tāpat arī ar, ar pilsoniskās sabiedrības eh, t, t, grupas kolēģiem mēs eh, tur strādājam kopā. Un, eh, un cerams, ka gala rezultātā mēs tiešām panāksim reāli šī, visu šīs procesu vienkāršošanu. Jā, nu, protams, pasākums kopumā ļoti komplekss. Tur jāskatās, kā dažādi instrumenti, kas ir piedāvāti, var teikt saskaņoti. Bet nu, kopumā esmu diezgan optimistiski noskaņota, ka kopumā mēs esam izstrādājuši diezgan uh, labu projektu, jo, protams, ir tagad pēdējais laiks arī izvērst iekšējās diskusijas parlamentā, lai gal beigās tiešām šo vienkāršā mani panākt. Otrais uh, jautājums komisijai man šāds. Vai mūsu mm, sāpnis par vienkāršošanos un mazāk, tā, mazāk kuru regulējumu apjomu tiešām var tikt īstenots, proti, uh, nākamajām daudzgadu programmām no 14. gada un tā tā, kā mēs varētu šiem tām programmām piekrist, mums būtu svarīgi, lai mēs vismaz censtos un pēc tam attiecīgi arī pielāgotu finanšu regulējumu no speciālajiem fondiem un no, no budžeta, lai tos mēs ņemtu vērā. Jo, ja tie netiks piegā, pielāgoti, tad tur būs vairāk šeit regulējuma līmeņi, kas būs savstarpēji pretrunīgi, un, un, lūk, un, nu, no tā vajadzētu izvairīties. Un, lūk, šie divi jautājumi. Pirmais par ekās, tad otrais jautājums, ko komisija dara iekšē, lai nodrošinātu, ka budžeta uh, regula ir saskaņot ar visiem iespējamiem priekšrakstiem. Paldies. Jā, vielen dank. Im moment. Jā, paldies, no nu, ko šobrīd neredz, ka kāds būtu lūdzis vārdu, tādēļ Nu, droši vien, ka jums, ģenerāla direktora, būtu vārds šobrīd. Jums tiek uzdots vairāki jautājumi. Greslis kundze, jums vismaz divas lietas vecā. Pirmkārt, mums vajag no komisijas de definīcija attiecībā uz to, ko mēs šis rekās, tiek pārstātā redakcija, kā tādas tiek saukt un akārt. Kas tad notiks ar noteikumu vienkāršošanu, lai nesanāk, vai nesanāks tā, ka atkal joprojām būs šī pārklāšanās vairāk, tātad regulējums slāņi? Lūdzu! Oui, merci, prezident. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Es mēģināšu atbildēt uz diviem Grēslas kundas uzdotajiem jautājumiem. Man priekšā ir dokuments e, franču valodas versijā, kur nosaukums ir Eiropas parlamenta regulas eh, priekšlikumi e, finanšu regulējumam Un šie priekšlikumi attiecas uz vairākiem pavisam specifiskiem punktiem finanšu regulai, kas piemērojami Eiropas Savienības vispāriem budžetam, lai varētu vienkāršot uh, atbildību, jeb kā angļu valodā mēs tagad sakām accountability, un lai varētu nodrošināt labāku finanšu dimensiju un tā tālāk. Es eh, neredzu problēmu šeit, ja parlaments uzskata, ka ir nepieciešams eh, veikt korekcijas citur. Es domāju, ka komisija izskatīs šos jautājumus un skatīs, vai ir nepieciešams grozīt priekšlikumu lai to koriģētu atkarībā no darba rezultātiem. Un mums ir jāzina, vai tad komisija būs gatava mainīt savus lēmumus, taču tas viss noteiktā procesa un procedūras ietvaros un respektējot visus etapus, kas, kas ir samērā sarežģīti, tīpaši koplēmumu laikā. Tālāk, otrkārt, sapnis par vienkāršošanu. Tas, tas ir sapnis mums visiem. Un, uh, Ja pārādīkums, kas man te sēž blākus pa kreisi, un arī es daudz esam runājuši par vienkāršošanu, lai padarītu šo regulu lietotājiem draudzīgāku un labvēlīgāku tam, ko es saucu par klientu, jeb šajā gadījumā, lai būtu centrā lietotāji. Un Es ceru, ka mēs esam panākuši zinām progresu. Neviens, protams, nav pat pilnība. Tomēr jau paveiktais līdz šim ir ievērojams progress. Tālāk rodas jautājums par attiecībām starp to, ko mēs darīsim attiecībā uz šo regulu un e, nozaru regulu. Arī mums rāda bāžas šis jautājums. Un, Mūsu mērķis gan komisāram Levandovskim, kas ir budžeta vispārīgais vadītājs, ir rīkoties tā, lai pastāvētu konsekvences starp to, ko mēs darīsim finanšu regulas ietvaros un nozaru finanšu regulu ietvaros. Pretējā gadījumā tad kādā, kāda jēga ir no visa šī darba? Un eh, es eh, nedomāju, ka es atklāju kādus liels iekšējs noslēpumus šeit, taču tas ir mērķis, kurš pilnīgi skaidri tika identificēts no komisāra Levandovska puses, pieņemot šos priekšlikumus kolēģijā. Katrā ziņā es vēlētos uh, iedrošināt, ja tā izdrīkstu teikt, Grēslis kundze, ka mēs apzināmies situāciju un kolēģija ir mobilizējusies šī jautājuma sakarā un arī ģenerāla direkcija E, strādā pie tā, lai pastāvētu konsekvenci starp šo vispārīgo regulu un e, nozaru regulām. Lūk, tas būtu kā mana atbild uz Greslas kundas jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! So, dann habe ich jetzt. Nu, ko skatos divi, trīs kolēģi pieteikšies. E, Jens Gājers pirmais un tad vēl viens kolēģis. Paldies priekšsēdētājiem! Nu, jā, mēs šeit uh, savā starpā arī izcinām problēmu to, ka nu, faktiski ir trīs uh, komisijas piedāvājumi budžeta uh, grozījumam. Lisabonas pakete arī tur, piemēram, un, un tāpat arī ārējā dienesta izveida. Nu, vairāk piedāvājumu, līdz ar to pie, jautājums komisijai, vai bija nepieciešams to visu to trīs atsevišķos piedāvājumus jo nu, mums viena tāpat problēmas uh, uh, ir jārisina vairāk kārt. Un vēl papildus jautājums, uh, kā šis te trīs pak pak pakotnes vēl starpā ir saskaņot, tas varbūt komisija arī, nu, citi iespēja piedāvāt uh, citu risinājumu. Proti, ko jūs domātu, ja mēs domājot par uh, mm, ārējā dienesta izveidiem, mēs tam, tam, varbūt mēs varētu sākt ar to, ja tas ir svarīgāks, varbūt tad varētu mainīt šo kārtību, un tad līdz ar to arī, nu, tad pārējās lietas varbūt mēs varētu vēlāk apskatīt, ko es par tādu lietu domātu. Labi, nākamais kolēģis Fērna kungs. Jā, es principā gribēju runāt tieši par to pašu, jo atcaucoties to, ko mēs runājam koordinātoru sanāksmē vakara, mums ir tas viss ļoti rūpīgi jāizrunā. No vienas puses ir labi turēt visas šīs trīs pakotnes kopā, bet mums tomēr ir jāapspriež, kādas ir arī dienesta vajadzības un būtu svarīgi, ja mēs eh, šo te regulu tomēr apskatītu kopā ar regulu par ārējo dienestu. Un tālāk ir daļas, kas ir saistīts ar Lisabonas līgumu, kuras, eh, tā teikt, piekrīt Lisabonas paketei. Es nedomāju, ka mums vajadzētu mūsu politikas svarīgas sadaļas uh, aizkavē tikai tādēļ, lai visu pakotni turētu kopā. Nu, es gribētu dzirdēt arī komisijas viedokli. Bita. Nu, Helrūs, Jā. Jā, paldies. Jā, kopējā diskusijā par finanšu regulu es arī vēlētos labprāt izteikties. Iepriekšējā mūsu sarunkārtā izteicos, kā tad būtu ar iespēju vienkāršot noteiktas eh, lietas. Tātad, uh, Protams, es neaicinu bezatbildīgi sākt izmantot naudu vai, vai pavērties pie jauniem skandāliem un, un krāpšanās, bet katrā ziņā Stantēra komisijas gadījumā mums ir zināms mācības, un varbūt vajadzētu tāpēc arī atvieglojumu vismaz maziem projektiem paredzēt. Kultūras jomā mums ir pieredze, ka ir daudz cilvēku ar labām idejām, kas, eh, kurus atbaida komisija un, un savienība, tā, tāpēc, ka procedūras ir pārāk eh, sarežģīts pieteikumu iesniegšanai un tā tālāk. Un, lūk, to, to es vēlējos vēlreiz uh, sacīt komisijai un arī Greslas kundzei varbūt ņemt vērā to, cik būtisks diskusijas ir EAS. Protams, šīs kopējais jautājums par finanšu regulējumu vienkāršošanu mums ir svarīgs, jo tas gal galā ir saistīts to, kā uz mums skatīsies mūsu pilsēņi. Paldies! Nu, ko, tagad citu komentāru vairs nav, nu tad ko, tad vēlreiz eh, dosim iespēju komisijai izteikties, atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Bet es arī vēlreiz vēlos eh, atkārtot Greslas kundzes jautājumu, jo katrā ziņā es no komisijas atbildes eh, nekādu skaidrību nesaņēmu. Proti, nav runa par to, ka komisija ir kam komisija ir saistības pieņemt tās, tos, gat, tos eh, grozījumus, ko mēs esam pieņēmuši, tātad, ka tie būtu obligāti jāpārņem. Par to jau nav runa. Runa ir par to, eh, tātad, eh, par tiesisko izvērtējumu. Un es tiešām būtu ļoti pateicīgi, ja ģenerāla direktors tagad klausītos tajā, ko es saku, un nevis tur čalot ar saviem kolēģiem. Tātad ir runa par tiesisko izvērtējumu. Tātad vai mēs kā parlaments esam tiesīgi skatīt tos pāntus, kurus komisija nav šajā, šajā tātad eh, rekās pasākumu ietvaros eh, grozījusi. Tad vai mums ir iespēja past, patstāvīgi pašiem tos grozīt vai ko ieteikt? Vai arī komisijas eh, juridiskais dienas tirdīs ir sacījis, nu nē, tas tā nav paredzēts, tas, tas ir aizliegts, to darīt nevar. Lūk, tā bija jautājuma būtība pašā sākumā par šo rekās pasākumu. Un es labprāt saņemtu jums skaidru un gaišu atbildi, ģenerāldirektora kungs. Uh, Nu, un tad, protams, vēl jautājums, kā šīm trim, trim sadaļām uh, budžeta grozījumos. Lūdzu. Oui, président, en ce qui concerne le premier. Priekšsēdētāji, par pirmo punktu runājot. Es nevaru nekādas saistības šajā etapā uzņemties. Es to saku varbūt mazliet tā skaidri, bet viss būs atkarīgs tomēr no tā, kā attīstīsies tālāk pati koplēmuma procedūra. Viss būs atkarīgs no tā veida, kā šais dosie tiek risināts, un no tā, kā komisija varētu atkal iesaistīties pie šī dosie risināšanas. Ja viss risinās ātri, tad varētu būt tā, ka nenotiek atgriešanās pie komisijas un tādā gadījumā komisija neko nevar vairs darīt. Jā, viss notiek mazliet savādāk, tad iespējams komisija varēs pārskatīt un izskatīt no jauna parlamenta priekšlikumus. Runājot par eh, eh, trim dažādajiem priekšlikumiem, es domāju, ka Ferma kungs ļoti labi izdarīja situācijas kopsavilkumu. Situācija ir tāda, ka mums ir atšķirīgi termiņi, atšķirīgas steidzamības pakāps, un mēs to vairāk kārt esam jau sacījuši, ka ir ļoti būtiski tas, lai mūsu rīcībā būtu piemērot finanšu regulas grozījumi, lai Eiropas ārējās darbības dienests varētu stāties pie savām funkcijām. Ja netiek grozīta finanšu regula, tad nav ārējās darbības dienesta, jo nav e, budžeta nosacījumu, lai šis dienests varētu darboties. Tas viss ir ļoti vienkārši. Un mēs uzstājam un turpinam uzstāt uz to, lai finanšu regulas grozījumi, kas ir nepieciešami, lai stātos darbā ārējās darbības dienas, tiktu pieņemti maksimāli drīz, lai mēs būtu gatavi pāriet pie budžeta e, projekta ārējais darbības dienestam skatīšanas, lai varētu pieņemt budžeta projektu, un lai viss kopumā varētu darboties sākot no rudens. vai tas būs ar 1. oktobru vai novembri, es to nevaru pateikt, bet varu pateikt to, ka visi šie nosacījumi ir nepieciešami, lai ārējās darbības dienests varētu sākt darboties. Tālāk, kas attiecās uz tehniskām korekcijām Lisbonai, mēs saskaramies ar šīm pašām problēmām, konkrēti ar nepieciešamību visiem dalībniekiem dot iespēju izmantot sasniegto progresu Lisabonas līguma ietvaros. Un, ja netiek eh, grozīti nosacījumi finanšu regulā, lai ņemtu vērā Lisabonas līguma spēkā stāšanos, tad eh, ļoti daudz daudz situācijas eh, nestāja spēkā. Un es domāju, ka tīri parlamenta interesēs ir, lai šie nosacījumi jaunie stātos spēkā maksimāli drīz pretējā gadījumā mēs paliekam ar eh, veciem nosacījumiem, kāda bija starpiestāžu nolīgumā, kas varētu radīt eh, zināmas problēmas ikdienas pa budžeta pārvaldībā. Un mēs arī visi zinām to, ka debatas attiecībā uz komisijas priekšlikumu saistībā ar eh, grozījumiem, kuri tiek piedāvāti mūsu lielie ja, eh, pārskatīšanas priekšlikumi, ja tā es drīkstu eh, izteikties, ka tie aizņems laiku. Un ļoti iespējams, ka mums vajadzēs rēķināties ar aptuveni diviem gadiem, un mēs nevaram atļauties gaidīt divus gadus, lai stātos spēkā nosacījumi, kas ir attiecināmi uz ārējās darbības dienesta funkcionēšanu. Es arī nedomāju, ka institūts interesēs būtu gaidīt divus gadus, lai varētu ieviest nosacījumus, kuri attiecas, tehniskos nosacījumus, kuri attiecas uz Lisabonas līguma ietekmi uz finanšu regulu. Lūk, šo iemeslu pēc komisija ir izvēlēs, izvēlējusies šādu pieju, kura varbūt tīri intelektuāli nav visaizraujošākā, bet katrā ziņā ir praktiski efektīva un dod iespēju institūcijām strādāt ātri un maksimāli efektīvi un maksimāli drīz. Paldies! Jā, vielen dank! Eh. Nu, ko, nu, paldies! Nu, man eh, par to tikko atgādināja, un es varu atgādināt arī pāriem kolēģiem par to, ka šeit, šajā paskaidrojumā, ja, kad mēs vēlamies darīt visu iespējamo, lai um, tās lietas, kas saistīts Lisabonas līgumu, uh, tiek arī attiecīgi realizētas un pārņemtas, un tiek, tiek ņemts vērā. Un pie tā piedara acīm redzot arī tas, ka arī šis ārējais dienests un visas pārējās konsekvences, kas izriet no Lisabonas līguma, ka mēs to maksimāli tā, nu tā, nu, raiti, cik nu mēs varam, nu, ņemam vērā un realizējam. Ingeborga vēlreiz lūgus vārdu, un tad arī, varbūt arī beigsim diskusijas. Jeb Salvadors lūdzu vārdu? Nē, laikam ne. Jā, nu tad vēlreiz vārds Ingeborga, un tad beigsim. Jā, paldies. Nu jā, šeit. Uh, Protams, ir jāņem vērā tas, ko mums uzliek Lisabonas līgums, kas tad ir svarīgākais, kas mums eh, kā parlamentam ir nu, jādara vienkāršošanas jomā. Ja komisija no savas puses nav nopietni tajā visā iesaistījusies šajā trīsgadu pārskatā, nu tad uh, es nezinu, kas mums sanāks. Es nezinu, vai mēs eh, varēsim to ātri pārstrādāt, protams, mēs mēģināsim, bet tas parlamenta interesi ir jāņem vērā. Un ņemot vērā to eh, komisiju, kādu procedūru komisija ir izvēlēsies, mēs esam savā ziņā spiesti eh, eh, nu, arī tomēr no savas puses arī savas intereses parādīt. Tā kā, kas attiec zārjā dienas sākumā, šī revīzija, šis pārskats ir, protams, atkarīgs no tā, kā mēs saskatām šo kopējo konstrukciju kopā. Pirms nav konstrukcija pazīstama, pirms nav zinām struktūra, nevar runāt arī par kontrolēm. Tā kā jāiztiek no tā, ka, attiecīgi, mēs zināsim, kāda būs šī konstrukcija. Un kolēģis arī uzdeva būtiski jautājumu. Pirmais pants, piemēram, kas ir svarīgs ārējiem dienestam, tas manis trīs reizes. Katrā pārskatā vēlreiz. Un uh, varbūt tomēr varētu nu, krustīt vienreiz, vien, vien, vienā versijā un ierakstīt vienreiz visu, kas tur jāieraksta. Savādāk, nu, trijās, sešās versijās trīs grozījumi. Un um, līdz ar to nu, būtu jā, jāpanāk tas, lai šī trīskatījā pārskata ietvaros nevajadzētu šo pirmo pantu vēlreiz pārskatīt. Tā kā varbūt to varētu jūs no tālākiem kolēģiem ka visas institūcijas, uh, kuras uzskaitītas Lisbonas uh, līgumā, plus vēl ārējais dienas, un nu, tām visām ir jābūt uzskaitītām pirmajā pāntā. Mm lai tad uh, divās, divās turpmākajās uh, revīzijās mums nevajadzētu pēc atgriezties. Tas mums būtu svarīgi. Lai šī te rekāsta ietvaros, mēs tiešām šīs iespējas precizētu. Kas attiecas uz Lisabonas līgumu, nu, praša procedūra ir skaidra šeit. Par ko mēs esam vienojušies, tad, tad mūsu paziņojumā, un to, to mēs neapšauba, tātad šos te tiesiskos aspektus, kā mēs varam panākt šo vienkāršošanu. Tā kā Lisabonas uh, eh, paketi līdz ar to ir būtiska, bet uh, šī rekāsta ietvaros, uh, nu, es joprojām nesaprotu, uh, vai būs citas iespējas vai nē. Es, es neesmu tātad pret to, ka varētu būt arī cita procedūra, bet katrā ziņā mm, parlamenta interesēs ir noteikti tas, lai mēs pēc iespējas labāk rāsētu to, kas mums jādara. Tripels kundze. Iepriekšējā revīzijā jau mēs runājam par to, kā, kā paziņot šiem saņēmējiem, beneficiāriem, tā teikt, ka tur ir nepietiekams stāvoklis tagad. Un problēma joprojām ir tāda, ka, ka mazajiem tātad, pro, projektiem ir grūti realizēt visas procedūras. Komisijai atkal un atkal tas tiek liks pie sirds. Un, protams, ka šie vienkāršojumi ir uh, voluntāri pēc rakstura, pagaidām nekas arī nav veids no komisijas puses. Uh, vienkāršošanas ietvaros daudz ko esam mēģinājuši darīt, nu, piemēram, zinātnes jomā lielākā problēma lielākās sūdzības, pat labāk, par ko mēs saskaramies, ir nodokļu priekšfinansējumam. Un, eh, ja ir priekšfinansējums, tad parasti ir nu, bijis noteikts tā, ka, ka pēc tam turpmākajā procedūrā nodokļi tiek uh, Uh, atskaidīt, ka tā ziņa mm, ietver programmas ietvaros, tas zinātnes ietver programmas ietvaros, uh, tas ir paredzēts, bet pat labāk tas nav viennozīmīgi atspoguļots šajos grozījumos, un tas, tas ir lielākā, lielākā sūdzība, ko es saņemu tagad no zinātniekiem par to, ka šī birokrātija attiecībos nodokļiem uh, līdzfinansējumam. Nu, komisija pašai tas tagad būtu jāņem vērā. Jā, realizē. Nu, lielākā problēma ar budžeta regulējumu ir tad, tad, tad tiešām specializētās jomās. Tur ļoti liela ierobežojuma, un ja komisija pati mums to nevar paskaidrot no savas puses, nu, tad mēs varam tikai no platīt rokas tā sacīt, tā kā būtu svarīgi, lai. nu, tiktu panāks vienkāršojums, jā, kā, kā šis te e, komisijas piedāvājums ir ambiciozs, kā es sacīju, bet, nu, ir vēl e, vieta, kur piestrādāt tā sacīt. Paldies! Nu, ko tad eh, ar to pašu šo darbu kārtības punktu esam izskatījuši? Un tagad gan pārējiem pie 18. darba kārtības punkta. Un te runa par uh, aģentūru konkurence un inovācijām. Es biju 19. punkts, atvainojos, tas konkrēts pēc jaunām izpildu aģentūras uh, izveide. Uh, Monika Holmā ir referente šeit, un nu, lūdzu tev vārds. Jā, paldies. Kolēģi un kolēģis. Nu, neliela informācija no manas puses eh, par eh, tātad šo te EACI projektu. Nu, mēģinājām saulēcīgi sagatavot kopā ar man, maniem kolēģiem tātad um, visus dokumentus attiecībā uz būvniecības līguma parakstīšanas procedūru. Uh, Nu, te gan ir vairāki neatbildēti jautājumi, kas saistīti ar budžetu. Nu, mēs mēģinājām te rūpīgi veikt savu darbu, tomēr daži jautājums paliek. Tā tad ir runa par šo te izpildu aģentūras izveidi. 2003. gadā tā tika nu, formāli organizēta un kopš 6. gada tā atrodas kādā ēkā, Madu Towers, tātad tāpat netālu, tas maksā apmēram 660 tūkstoši eiro katru gadu, un tad uh, eh, 7. gada uh, eh, Albāna laukumā vēl tika sāk, sāk īrēt vēl vienu ēku, un abas ēkas ir uh, um, atšķirtas, otrā ēka maksā 550 tūkstošus eiro, tātad renta gadā tā kopumā ir. Uh, Nu, diezgan liela tā summa, kaut kāda gandrīz 800 tūkstoši pabām Un, um, Tāps nebija optimāls, tas bija tāds pārējais posma risinājums, ja, un, un, un tagad uh, uh Obāna laukumā desmit uh, tiek plānots celt jaunu ēku aģentūrai. Un, uh, un tur, tur faktiski ir runa par uh, trīs atsevišķiem uh, būvniecības projektiem. Uh, divi piedāvājumi, tātad, kas atbilst visiem kritērijiem būvniecībai, tur bija vesels trīs piedāvājumi, bet uh, um, tagad ir izvēlēts eh, atbilstošais projekts un ir runa par uh, ēku Rošie lakumā 16, Imobijēla Rojāla Rošie SCS būs būvētājs. Un tur ir vairāk kā 6000 kvadrātmetru, tur būs attiecīgi arī pārpa simts eh, parku vietām, mašīnu vietām, un tad varēs izmantot šo ēku dažiem pasākumiem. Nu, un eh, aptuveni 1 miljons 200 tūkstoši eiro tad, tad, eh, gadā būs šīs izmaksas. Tas būs šis saucamais fitting out. Un tad man vēl ir kritiska piezīme, par, par ko es aicinātu padomāt komisiju. Šis fitting out izmaksas un izmaksas eh, attiecībā uz uh, durvju, žogu un, un, un, eh, un uh, vārtu izveidu, vai tie tiešām ir uh, jāiekļauj šajā te tāmē, vai tas tiešām ir kā fitting out, manuprāt, tas jau ir, tomēr, daļa no pamatkonstrukcijas. Un šādā gadījumā kopējās izmaksas būs uh, augstākas nekā pat labam aprēķinātās. Lēku kompleks, uh, manuprāt, ir diezgan labi izveidots. Uh, tas ir ārpus Eiropas kvartāla, bet, nu, diezgan tuvu tomēr, nu, kā divi kilometri no Berlamontēkas tikai. Atbilst visiem drošības standartiem, enerģētikas viedokļi un tā tālāk. Uh, Eh, drošības personāls un kafetē, kafetērija un IT lietas visas tur ir paredzētas. Eh, un tas eh, um, atbilst pastāvušiem standartiem. Tā kā tas viss vērtējums pozitīvi. 15 uh, gadi ir tātad šīs te, um, kredīta termiņš, uh, respektīvi Es nezinu, vai 15 gadus vēl šī aģentūra pastāvēs vai nē, nu tas būtu jāpārbauda savādāk. Sanāks, ka um, ēka uh, varbūt pārkalpos aģentūru, un, uh, ja, un uh, vai pēc 15 gadiem šī aģentūra vēl būs vajadzīga vai nē, nav skaidrs. Bet citādi tur ar šo ēku viss kārtībā, kā attiecībā uz izmaksām. Asbests, protams, viens jautājums, kas mums interesē, tad vai uh, asbests būs kādos materiālos vai nebūs. Cik mēs zinām, tad, tad nebūs. Kas attiecas uz budžetu, papildus līdzekļu nebūs nepieciešama. 10. gadā, 11. gadā tad ir budžetā tas ņemts vērā, arī attiecībā uz personāla pieaugumu un arī biroja telpas pieaugums. Bet priekšsētājs vēlējos vēl vaicāt, kādēļ šīs aģentūras ietvaros eh, bija īrētas sēkas, kur personāla attīstība netika ņemt vērā. Un tad, kad aģentūra saskārās ar problēmām, nu tad varbūt, ka nākotnē vajadzētu preventīvi mēģināt jau to iestrādāt aģentūras izveidē, lai, lai lūk, um, tas ēkas konstrukcijā būtu paredzēts saulēcīgi. Lai varētu, nu, tad, nu, izvairīties no vēl papildus pieauguma nākotnē. Nu jā, kas attiec uz nāmiem, um, tad problēma, kas paaugstinās uh, izmaksas, uh, proti, um, ir runa tikai par, par uh, renti, kas jāmaksā, būtu jāmaksā arī eksploatācijas izmaksas, un šo šī informācija uh, nonāca, ienāca tā, tā kā novēlēšanos. Vairāk kā 1 400 tūkstoši sektoru būs, uh, kas kā papildus um, eksploatācijas izdevumi. Bet, nu, tā tas svarīgākais šis te fitting out jautājums, ko, ko es pieminēju, kā tas uh, izskatīsies, to, kas mēnešos vajadzētu to precizēt. Um, Es nezinu, vai šis te uh, fitting out ir uh, adekvāti atspoguļots budžetā, tur 1,2 papildus uh, miljonu izdevumu tātad. Uh, Lūk, un uh, tas no mans puses būtu uh, viss, nu, varbūt, ka vēl um, man kolēģi kaut ko papildinās. Paldies, Monika, jā, es domāju, ka tiešām. domājot par, par telpām, eh, mēs ālaši esam eh, nu, aicinājuši eh, savu tātad, parlamenta menedžmentu domāt par telpu paplašināšanu, ņemot vērā personāla prasības. Un, mums ir noteikts vadlīnijas, un arī komisijai tāds būtu nepieciešams. Proti, ja tiek meklētas jaunas ēkas, vai, vai, vai ja ir kāda konkrēta ēka jau atrasta, tad vajadzētu ņemt vērā personāla attīstības jautājums. Kāds ir akls, lūdzu, vēl pieteicies? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Paldies referentē, viņa atkal ir padarījusi labu darbu, jo ir centusies aprēķināt reālās izmaksas eh, attiecībā uz šo ēku projektu. Šķiet, ka pat ideja ir laba. Un darījums ir izdevīgs, un eh, tas arī nodrošinās aģentūru ar pietiekamām telpām. Taču uh, Tad, kad renovācijas izmaksas tiek pārcelts uz aģentūras budžetu un tiek reiķināti šie 15 gadi, bet uh, pats uh, mandāts šai aģentūrai tikai līdz 2015. gadam, un te ir tāda nesaskaņa, es gribētu teikt. Var jābūt, ka aģentūra nostrādās 15 gadus, taču nav nekādu garantiju. Es nezinu, vai ir bijuši īpaši um, līdzīgi gadījumi iepriekš. Man tomēr šķiet, ka nevajadzētu sākotnēji plānot uh, šo te izmaksu sekšanu periodā, kas ir garāks nekā darbosies pati aģentūra. Tā kā mums ir jāatrod, kā uh, Uh, atrisināt šo jautājumu, bet pretējā, bet uh, visā citādi šis ir pareizs risinājums. Jā, paldies, un tieši tas arī ir rakstīts vadlīnijā, tam būtu jābūt ierakstītam vadlīnijās. Īpaši tas attiec uz izpildu aģentūrām, jo tās tiešām nepastāv mūžīgi. Monika, lūdzu. Mm, jā, nu jūs jau varat uh, laust līgumu pēc pieciem gadiem, bet uh, Līdz ar to proporcionāli attiecīgi mainīsies īres maksa, respektīvi tā paaugstināsies. Un e, tad e, mums šīs te ir atsaucas cenas uz attiecīgu periodu. Nu jāsaka, tas ir tāds apurtais loks. Jo, ja jūs gribat laust līgumu, tad atkal ir jāmeklē atbilstoši ēku un tā tālāk, un reizēm tad ir vēl grūtāk. Finanšu regulā mums īstenībā ir pārskats, uh, un tajā ir minēts, kādas ēkas komisija ir apstiprinājusi un kādas ne. Un to vidū, kuras nav apstiprinātas, ir ēkas, kas ir daudz lielākas un nav eh, tātad pārstāvētas šeit. Tieši tādēļ, ka nevarēja saskaņot budžetu. Nu, faktiski jāsaka, ka šeit situācija ir diezgan neskaidra ar to, kas tad īsti tiek iekļauts un kas nē. Nu jā, man liekas, ka te ir visa problēma tajā, ka runa ir par izpildu aģentūru. Te nav runa par um, tādu uh, pilnasinīgu komisijas dienestu, kas pastāv, pastāvīgi, kas pastāv patstāvīgi. Un līdz ar to uh, Šī situācijā, kas attiec uz ēkām, komisija ir jāvērš pie mums un arī jāprasa mūsu viedoklis. Un es vienmēr esmu par to, lai ir skaidri, noteikti, skaidri noteikts vadlīnijas. Mēs nevaram um, vienmēr visu nonivelēt, bet tomēr kaut kādām vadlīnijām ir jābūt, lai būtu iespējams orientēties. Tas, man liekas, ir vienkāršāk. Bet nu, tagad mums sākumā jāizspriež, jāizlēm, vai mēs eh, sekojam referentes eh, priekšlikumam un negatavojam atsevišķu ziņojumu par šo jautājumu, bet drīzāk to, eh, ko vēlas aģentūra, pieņemam vienkārši zināšanai. Vai kāds būtu pret šādu risinājumu? Šķiet, ka nē. Nu, tad tā darīsim ziņojumu. Negatavosim. Un līdz ar to arī šo punktu esam noslēguši. Nu, un tagad uh, nonākam pie balsošanas laika. Bet tagad jau, jau šobrīd eh, vēlos eh, sacīt, eh, Roberto Gatjēri šeit būs bez 15.11. lai paziņot mums par to, kas vakar bija kā iznākums, tātad, tātad, ko mēs aprakstīsim kā iznākumu un par ko mēs vienojāmies, ja? Protams, tagad ir balsošanas laiks, un pēc tam mēs runāsim par ārējo dienestu pēc balsošanas tātad. Nu tā tad eh, transfers numur 16. Paldies priekšsēdētāji. Kobuļu ziņās tajā izdevumā ir uh, minēts transfers 5. Man nostāja ir tāda, ka ir pienācis laiks nolemt par 16. un 17. un tāpēc es piedāvāju pārējos trīs atstāt uz nākamo sanāksmi. Uh, šis, eh, šie priekšlikumi parādījās tikai pirms dažām dienām. Uh, un mums faktiski nebija laika izlemt par detaļām, un es arī nepaspēju sakontaktēties ar citām grupām, kas attiec uz 16. un arī 17. Es piedāvāju tos abus pieņemt. Abus šos priešlikumus apstiprināt, uh, Var jau būt, ka kolēģiem var rasties jautājumi, bet eh, visumā runājot, es ceru, ka atbildes būs viņiem pieņemama, un mēs attiecīgi varēsim nobalsot. Vēl kādi jautājumi par šo 16. Inga lūdzu, jā. Jā, paldies priekšstādētāji. Nu, jā, te es vēlētos nedaudz par, parunāt par to. Pirmajā dokumentā bija 76 eh, lapus 67 lapus, respektīvi, un tāpēc bija grūti tādu pārskatu gūt, bet, nu, ja mēģina, tad jau var tomēr, un esam eh, saņēmuši arī Excel tabulu 5. līdz 8. gadā eh, ārējām eh, pēt, pētījumiem, tad, tad komisija precējuši 608 miljonus eiro trīs gadu laikā, un tas ir diezgan svarīgi. Un tad ģenerāla direkcija par datu pārstrādi eh, strādā ar 158 miljoniem. Un es saprotu, ka šie, šie līdzekļi neteikt tā vieprātīgi piešķir, bet daži jautājumi tomēr rodas. Ja mēs ejam caur šim dokumentam, tad rodas iespējas, ka uh, eh, cits darbā arī uh, eh, tātad um, ar tiek iepirktas eh, drukmašīnas, tātad printermašīnas, es nezinu, vai tad, tas vajadzīgs ir šam tipogrāfija tur, ja, eh, atsevišķu. Un, um, un komunikācija ģenerāla direktorātam varbūt ir būt kas eh, sakāms, es nesaprotu, kāds tam sakars ir ar, ar, ar tiešajām funkcijām. Uh, Jūs atcerat, ka nu, tur iet iepērk, teiksim, tikai mēbeles, piemēram, nu, kāpēc būtu nepieciešams šāds risinājums, vai tas ir komforta jautājums, vai kas, tas ir tāds jautājums. Un tāpat arī ir vairākas kompānijas, kas ir pamatot saņēmušas naudas, Zaiko Belgium, 220 miljonu eiro ar tiem, tiem pašiem pakalpojumiem. Uh, rodas jautājums, ko tad ģenerāla direk, direkcija, kas atbild par uh, dātu apstrādi, ko tad viņi paši dara, ja viņiem ir 85 miljonu eiro budžets un viņi visu outsourco tās iepēršos pakalpojumus no citiem, ko tad viņi paši dara? Nu, nu kas vēlētos uzdot jautājumu, ko tad uh, dātu apstrādes ģenerāla direktorāts uh, reāli to, to, to, to ļoti svarīgu dara un ko viņi saim no šiem firmām, ja, kad tas maksā tik daudz naudas? Nu, lūk, šādi jautājumi. Ja jūs nevarat uz tiem atbildēt tagad, nu tad eh, atkal pacelties tie paši jautājumi par budžetu kontroli, par, par eh, administratīvos lodus un tā tālāk. Tā kā, eh, ja jūs mums sniegsiet izsmeļošu sabilšanu jautājumu, tad mēs ietaupīsim laiku. Karls Saklunds, lūdzu, tev vārds. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi attiecot attiecībā uz 24. transferu, kas attiec uz Baltijas jūru. Es saprotu, laslo šo te spontāno pieeju, jo mēs ļoti vēlu saņēmām šos dokumentus, bet es inicēju šo jautājumu. Šīs transfers ir saskaņā ar visu to, ko mēs esam izrunājuši ar komisiju, Un es priecājos, ka komisija arī ir rīkojusies saskaņā ar mūsu politisko grību, un šis transfers ir ļoti pieņemams. Tādēļ es personiski gribētu, lai mēs par to nobalsot šodien, bet, protams, tas ir referenti rokās. Es domāju, ka šis transfers ir ļoti labs un piemērots. Nu, ko tad dosim iespēju vēl komisijai atbildēt uz Graislas kundzes eh, jautājumiem, un tad eh, vēlreiz būs. Uh, vārds e, referentam. Oui, merci, prezident. Euh, Paldies, e, priekšsēdētāji. Šajā etapā man nav atbildes Greslas kundzes jautājumam par šo jautājumu attiecībā uz e, iespiedu mašīnām, bet tad, kad mēs skatīsim jautājumu tuvāk, Es būšu gatavs informēt jūs maksimāli drīz. Es domāju, ka tas nebūs pārāk sarežģīti un esmu pārliecināts, ka pamatojumi ir pilnībā pieņemami. Tomēr eh, mums ir svarīgi tas, lai būtu uh, 26, 21, 0, 11 posteņa sakarā iebildes tikt atceltas, eh, jo šeit ir eh, jānobalso par summu, un es gribētu sacīt, ka visi elementi šobrīd ir mūsu rīcībā, un uh, No nu, mūsu puses šī kredītnēsamība sāk radīt nopietnas problēmas eh, saistībā ar eh, pakalpojumu sniedzēju eh, informatīvajam materiālam. Un arī mums ir nopietnas problēmas īstenot savas saistības. Paldies! Ja, vielen Dank. Jā, paldies. Nu, es pieņemu, ka informācija tiešām nu, arī tiks saulēcīgi sagatavota un mums piesūtīta, lai Greslis kundzei nenāktos šos jautājumus atkārtots ar budžeta kontrolas komiteju. Lūdzu, Laslau, tev vēlreiz vārds. Uh, es uzklausīju jūsu komentārus priekšsēdētājs kundze un tos klausoties. Es varbūt liktu priekšā balsot par tagad, taču vienmēr ir bīstami dot uh, plašus paskaidrojumus, jo tie uh, vienmēr izraisa jaunas jautājumas. Es domāju, ka Ingas jautājums, protams, ir pilnīgi attaisnojums. Un pašlaik mums ir tikai apsolījums, ka saņemsim atbildi. Bet jautājums vai komisija var sniegt mums atbildi līdz nākamajai sanāksmē, un mēs varētu uh, atlikt to līdz nākamajai sanāksmē, bet tas varētu izrādīties ļoti sāpīgi, jo grūtības vēl tikai padziļināsies. Un eh, tā saņemot šo atbildi, tad es arī varētu nākt klajā ar savu galīgo priekšlikumu. Nu, ko, ģenerāldirektori, Jūs dzirdējāt uh, referenta piedāvājumu, lūgumu. Vai jūs uh, varat atbildēt tagad uz šo jautājumu, uh, pirms mēs uh, varam uh, izteikt savu galējo rekomendāciju? Oui, merci, président. La prochaine réunion. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Nākamā sanāksme šajā komitē 13. un 14. jūlijā. Tas nozīmē, ka mēs būsim pašā atvaļinājuma priekšvakarā. Un tas nozīmē arī to, ka, lai parakstītu līgumus, mēs, eh, eh, mēs krieti vien cietīsim no šī eh, atvaļinājuma perioda, jo viss pārcelsies uz septembri. Un mēs saist, zaudēsim turpat vai trīs mēnešus. Un kā jau es sacīju, ka ir paties steidzamības lieta no mūsu puses, no cilvēku resursu un IT dienestiem. Es domāju, ka mums eh, būtu jāsniedz precīzas atbildes attiecībā uz pētījumiem, ko ir izturnojuši ārie pakalpojums sniedzēji, kā, kā arī fiziskas personas, gan uzņēmumi, un es domāju, ka mēs esam apliecinājuši savu labo gribu sadarbībai Un es šeit eh, paužu apņemšanos, ka mēs sniedzam skaidrojamus eh, Grēsles kundzes uzdotajiem jautājumiem, un es gribētu, lai mēs varētu atbloķēt šo dosie maksimāli drīz, bet, nu, protams, tas viss šobrīd ir parlamentu rokās. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Labi, paldies, ģenerāldirektor kungam! Un nu, tas, kā mēs parasti darām ar transferu, nu, mūsu uh, kolēģi arī atbalsta jūsu lēmumu, ka mēs pieņemam lēmumu šodien. 2. jūlijas ir deadline, tā teikt, kā pēdējais termiņš, un pēc tam vairāk nebūs kam te sēdes, un līdz ar to, tad, ja mums šodien jāpieņem lēmums, nu, tad tas šodien. Uh, bet, nu, komisijas lūgums līdz ar to mm, var uh, teikt ņemts vērā tikai tad Šodien tā sanāk referents lūdzu. Jā, uzklausot šo atbildi un saprotot situāciju, es liktu priekšā atbalstīt eh, priekšlikumu. Un <clears throat> es varu teikt eh, par savu sadarbības pieredzi ar komisiju pagātnē. Šis eh, solījums ir pieņemams. Protams, ka komisijai vajadzētu zināt, ka, ja atbilde būs neskaidra un būs problemātiska, tad būs sekas, bet tas jau ir cits eh, stāsts un neietekmēs šo transferu. Tādēļ mans priekšlikums ir balsot pozitīvi. Es vēlētos komentēt arī mūsu ALDE kolēģu nostāju. Es jau teicu sākumā, ka man nav bijis iespēja apspriest šo jautājumu ar citām grupām, eh, vienīgi ar liberāļiem, jo viņi, eh, tā teikt, Baltijas jūras stratēģijas jomā eh, ir vadošā grupa, viņus atbalsta arī citi, un man viņu viedoklis par šo jautājumu ir ļoti svarīgs, un ņemot vērā to, ka tas ir pozitīvs Eh, manas komandas viedoklis arī dzen bija tāds, ka jā, no citām grupām nav iebildumu, es varētu piedāvāt pieņemt arī šo te Baltijas jūras risinājumu tūlīt pat. Jetzt, um... Nu labi, tad ķersimies eh, pie balsošanās, bet balso, balsošanas pēc balsošanas atsevišķi. Kas ir gatavs sekot ziņotājam un gatavs atbalstīt 16. transferu? Lūdzu, balsojam! Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Jā, viens, viena persona atturās. Nu, ko, paldies. Nu, tad pārējiem pie 17. transfēra. Balsām, kas par? Kas pret? Mm, šķiet, ka neviena atturās. Viena balss. Tātad 11. prēmā atturējās un 19. 23. Eh, transfers, eh, tātad kopā balsojam, bet eh, tagad par 24. 24. transfers, kur, kas par? Kas pret? Atturās? Nevienu. Nu, brīnišķīgi. Līdz ar to vien lasīt pieņemts. Labi, paldies! Nu, līdz ar to ar šo te e, komisijas e, transferu esmu tikuši galā. 21. punkts. Tur un par citiem, citām sekcijām, citiem pārvietojumiem, transferiem. Valdības man, ka te ir referents. Un uh, tur ir nu, diezgan daudz transferu nu, transfer pārvietojums numur 02 par to sākumā tad runāsim, ja? Lūdzu, Mankas kungs. Ďakujem, pani predsednička. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šo 0,2 transferu, tas ir vienīgais, kas ir minēts sarakstā, bet tur vajadzēja būt vēl dažiem. Uh, Šis konkrētais uh, transfers attiecas uz uh, Eiropas kopienu tiesu. Uh, atcerieties, ka gatavojot 2010. gada budžetu, mēs uh, ieviesām horizontālu grozījumu, kurās iestādes, kurām ir tūkošanas nodaļas, saņems pieaugumu par 5%, ja pierādīs, Taču, ja, kā rezervi, taču, ja viņas pierādīs, ka eh, sadarbojas savā starpā, tad mēs šo rezervu varētu noņemt. Eh, savukārt revīzijas palāta savā eh, vīz, ziņojumā atklāja, ka tad, kad iestādes ir izsmēluši savus iespējas, jo viņām jātiek galā ar milzīgu darba apjomu, un tad, kad viņiem vairs nav kapacitātes, viņi iesaista ārštata tulkus tā pašā laikā, nepārbaudot, vai nav eh, brīvi tulki citās iestādēs, un tādā veidā tiek pazaudēti 11 miljoni. Tāpēc mēs prasam, lai uh, iestāde pierāda, ka viņi pilnā mērā ir izmantojuši uh, savas iespējas un kapacitāti. Uh, Taču uh, tiesai ir īpaša situācija, jo viņiem ir vajadzīgi juristi, lingvisti, un tai, tie ir ļoti specifiski uh, tulkotāji, un viņiem ir jātiek galā ar ļoti lielu darbu apjomu, un uh, viņiem uh, līdz vasarai jau bija izsmeltas viņu iespējas par 43 prat procentiem, un štāta tulki netiek, tulkotāji netiek galā ar šo te uh, darba apjomu. Un balstoties uz šo, es eh, piedāvāju piekrist eh, šo te 5% eh, rezervi atbrīvot par labu tiesai. Mēs varam balsot. Protams, ka es esmu ar mieru arī uzklausīt kolēģu viedokli. Mm, neskatoties, faktiski ir vesela pakotne vesel, arī ar citiem transferiem, un, bet eh, te ir runa par rezervi visām institūcijām, nākotnē mēs tās skatīsim kopā, taču ņemot vērā to, ka Eiropas kopiena tiesa saulaicīgi ir iesniegusi pieprasījumu, un šis ir specifisks gadījums, es piedāvāju, ka šajā konkrētajā gadījumā mēs varam turpināt ar visiem pārējiem piedāvājumiem, eh, priekšlikumiem šajā pakotnē. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eh, eu não sei se. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nezinu, vai mums vajadzētu šeit runāt par šo transferu, jeb ir mūkā to sauc uh, franču valodā, vai mēs runājam par C4? Uh, uh, Cienījamie kolēģi, priekšsēdētājs saka. Varbūt neizteicos pietiekami skaidri un precīzi. Tā tiešām ir šī pakete, ko pieminēja Vladimirs Nāka nu pat, proti. Un tur runa par līdzekļiem, kas te domā, domāti tulkošanas pakalpojumiem. Gan ekonomikas sociālajai komitejai, gan reģionu komitejai, Uh, tiesai, parlamentam un komisijai. Tas ir šī pakete kopā, tātad šie, šie izdevumi, ja? Un Mankas kungs jau arī sacīja, ka tieši tādēļ to vajag kā pakete arī skatīt. Un nu, šobrīd mēs uh, nevaram tur atsevišķi stāvēt ārā. Jūs tagad kaut ko tur pieminat, ka, proti, ka ir Eiropas parlamenta transfers, nu tad līdz tam mēs varbūt arī vēl nonāksim, ja, otrajā daļā. Bet sākumā mums jāvienojas par to, vai visu šo paketu kopumā mēs atstājam kā paketu, ja, kā kompleksu. Bet tagad, eh, nu, kā referencija sacīja, eh, vienu daļu tomēr izņemam ārā no šīs paketes. Nu, es tā esmu piesardzīgi noskaņot, es nevēlētos šo paketu izjaukt, tagad uh, sākt ar elementiem to skatīt, jo tad, uh, nu, uh, Manuprāt, eh, tomēr labāk būtu, ja mēs eh, visas organizācijas iekļaut vien transferu ietvaros. Bet, nu, par to, protams, mums kopā jāvienojas. Es atvainojos, ka jūs pārčauc, kolēģi, bet eh, tas mans komentārs saistījās akurāt ar to, ko jūs vēlaties argumentēt. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je to jeden balík. Priekšsēdētājs kundze, jā, tā ir pakotne, jums ir taisnība, kur taču viens pieprasījums tika iesniegts pietiekoši saulēcīgi, un es uzskatu, ka tas ir specifisks, jo tas attiec uz EKT, un eh, par cik eh, tiesa ir specifiska un nodarbina juristus, lingvistus. Eh, viņiem ir jātiek galā ar milzīgu tulkošanas apjomu, uh, Tāpēc es lūgtu uh, to, eh, šo jautājumu izlemt pēc iespējas ātrāk. Visi pārējie pieprasījumi tiks izskatīti kā pakotne. Nedēļas laikā mums būs uh, analīze par to, kā tiek izmantoti resursi un kapacitātes, un balstoties uz šo analīzi mēs varēsim pieņemt lēmumu, iespējams, ka nākošajā sanāksmē, bet lūk šīs konkrētais EKT iesniegums. Um, Uz to neatiec tā analīze, par ko mēs runāsim. Nu, Fernandes kungs. Jā, paldies priekšstādātājiem. Mēs piekrītam referenta viedoklim. Lielas paldies. Nu labi, tad balsojam tagad. Kurš uh, ir gatavs atbalstīt transferu juristiem lingvistiem? Lūdzu, paceliet roku. Kas ir par šo transferu? Vai kāds pret? Kas atturās? Neviens? Nu, līdz ar to vienbalsīgi pieņems. Vienišķīgi. Nu, skaidrs, ka otra pakotnes eh, daļa arī paliek eh, kopā, ja, vienota, bet to mēs pārnāsim nākamās komitejas sēdē, un iespējams, ka par to ir tad balsosim. Un līdz ar to tā, tagad eh, atsevišķi transferi, ja transferi piedāvājumi no parlamenta puses vēlreiz vārds Vladimiram. Ano, e, začal by som. Jā, paldies. E, tiešām es sākšu ar C5 par aģent, e, tātad par laika līgumniekiem. Mēs jau nolēmām, kā mēs rīkosimies saskaņā ar Lisabonas līgumu, un šī transfēra nolūks uz laika līguma darbiniekiem ir nepieciešams tādēļ, ka Lisabonas līgums ir palielinājis darba apjomu. Un atlases procedūra jau ir sāksies māja beigās un paies apmēram 8 mēneši, kamēr procedūra būs beigusies un ir ļoti svarīgi, lai tas notiktu saulēcīgi šajā laika periodā. Laika līguma eh, darbinieki arī jāizmanto tiešām uz laiku, nevis ilgtermiņā. Vai kāds vēlas ko komentēt šajā sakarā? Nē. Nu, kurš tad būtu gatavs atbalstīt eh, referenta aicinājumu? Lūdzu, balsojam. Paldies. Vai kāds būtu pret? Neredz nevienu, vai kāds atturās? Arī neviens. Nu, ko tad līdz ar to arī šis uh, transfers ir apstiprināts. Nākamais, lūdzu. Ďakujem. Eh, ďalej je to transfer C1. Jā, paldies. Nākamais transfers ir C1. Un tā ir darbinieku atlase, ņemot vērā Horvātijas iestāšanos, un šī prasība tika iesniegta jau saulēcīgi, ir ļoti svarīgi, lai šis transferts tiktu apstiprināts, jo būtu ļoti liederīgi, lai mēs vienotos par to tulīt. Jā, šim transferam priekšsēdētājs kundze mēs piekrītam, taču. Mēs vēlētos, lai tas e, tiktu izdarīts pēc tam, kad mēs būsim pārliecināti par to, ka Horvātija tiešām iestāsies. E, nevis situācija, kad mēs pieņemsim darbā e, laika līguma darbiniekus. Protams, mēs saprotam, ka ir kaut kāda sagatavošanās nepieciešama, bet no nu, ar šo nelielo atrunu mēs balsosim par par šo transferu. Ich bin nicht sicher, dass wir. Nu, es neesmu drošs, ka mēs varam šādu ierobežojumu pieņemt, jo, manuprāt, nu, te ir runa arī par drošības jautājumiem, proti, no kā diena Horvātija kļūs par dalību valsti. Un, protams, ir nepieciešams sagatavošanās laiks, lai um, tad ieskriešanās laiks, sacīsim, tam, lai nu, šie jaunie kolēģi pamazām varētu sākt strādāt dienestos. Un, uh, mēs nezinām šādu konkrētu ierobežojumu, varam pieņemt tiešām. Nu, te, nu dienā esmu droši. Aicinu balsot, kas ir gatavs atbalstīt uh, referenta, aicinām referenta uzstādījumu. Vai kāds pret? Atturās. Arī šis eh, aicinājums ir eh, vienbalsīgi pieņemts. Labi, nākamais transfer. Vladimir, iepazīstina mums ar to. Jā, šī transfer. Jā, paldies. <clears throat> Nākošais transfers ir C2, eh, C3. Tur ir vairākas pozīcijas, ārējās pārstāvniecības sēkas un tā tālāk. Tā ir rezerve, kas ir jāatbrīvo saskaņā ar EPP grupas priekšlikumu. Uh, Un tādēļ es arī lūgtu EPP grupu eh, paust savu viedokli. Man personīgi nav nekāda problēma ar šo transferu, bet lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Tā informācija, ko mēs esam saņēmuši par fiksētajām un mainīgajām izmaksām, eh, lai panāktu lielāku budžeta caurskatāmību e, un panākt tādu budžetu, kur viss ir attaisnots, es domāju, ka tas arī ir pietiekami un tas ir labs solis uz priekšu, lai pārliecinātos par to, ka visi izdevumi ir attaisnoti un pamatoti, un tā ir daļa no mūsu vēlmes uh, noteikt prioritātes šīm mainīgajām, attiecībā uz mainīgajām izmaksām, un tādēļ mūsu grupa atbalsta šo transferu. Derek? Derek, lūdzu, tev vārds. Jā, es atbalstīt gribētu Vladimiru un mani kolēģi uh, eh, arī uzdeva jautājumus par šīm mainīgajām un fiksētajām izmaksām, un es tiešām priecājos, ka saņēmu analīzi. Mēs vēlējāmies šo informāciju, lai mēs varētu pastīties, par ko tad mēs šo naudu iztērējam un salīdzināt ar mūsu uh, prioritātēm. Es domāju, ka tas ir pats svarīgāk nekā vienoties par rezervēm to atbrīvošanu. Uh, jo nākotnē noteikti ir jāņem vērā šīs fiksētās un mainīgās izmaiņas, lai mēs varētu izdarīt izvēli attiecīgi saskaņojot ar prioritātēm. Par to mēs varētu diskutēt nākamajā grupas sanāksmē. Labi, liels paldies! Kas ir par um, referenta uzstādījumu, tad kas balso par? Pret? Atturās? Ļoti labi tad arī šis transfers ir vienbalsīgi apstiprināts. Nu, vispēc pēdējais līdzekļu pārnesums no, nu, tad, tad ir runa par otro lūgumu, ko iesniegusi ekonomikas sociālaiet komiteja. Otrais transfers no ekosvaru puses. Ko sacīs referents? Ide o opravný rozpočet Jā, patiešām tas ir e, budžeta grozījums numur divi, kas ir e, reģionu komitejai un ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Šī arī ir specifiska daļa. Tā ir saistīta ar faktu, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu ir notikusi izmaiņas šajā jomā. E, Un šeit mēs vēl neesam panākuši vienošanos, un tādēļ es vēlētos eh, jautāt kolēģiem, iekļaut šo daļu trialogu sarunās 30. Eh, jūlijā, jo tā ir pēdējā iespēja piedalīties sarunās par šo jautājumu. Un es eh, šādu priekšlikumu arī lūgtu atbalstīt. neskatoties uz eh, to, ko nu pats sacīja referents, ir eh, arī tad, tad eh, grozītais būčets numur divi. Es zinu, ka tas padomē pat labi ir iestrēdzis, bet katrā ziņā tas ir atspoguļots arī šajā dosjē, ko sekretariāts mums ir sagatavojis. Un, un tur ir runa vien, vienīgi par transferu 20 tūkstoši eiro tikai, jā, ja? par to ir runa. Vai tad mēs tam piekrītam vai nepiekrītam? Jā, pēdējais transfers e, ir ekonomikas un sociālo lietu komiteja, un tiešām tas ir 20 e, tūkstoši. Jā, tās ir e, juridiskās izmaksas, tātad ir tehnisks jautājums, aicinu par to balsot. Labi, tad kas ir pār referenta ierosinājumu? Lūdzu, balsojam ar rokām. Kas pret? Neviens, vai kāds apturās? Arī neviens. Nu ko, jauki. Tad līdz ar to balsošanas laiks ir noslēdzies. Un uh, neredzu ar Roberto Gieltēri, kurš vēlējās mums ziņot par uh, vakardienas eh, sanāksmes, tad pseido vienošanās rezultātiem, tātad bija sarunas starp padomu komisiju un, un parlamentu bet nu pat cik viņš vēl nav atnācis, tad izmantosim mūsu rīcībā esošo laiku un pavēstīšu jums eh, par to, kas tad eh, notika vakardien koordinatoru sanāksmē. Un um, likšu jums priekšā dažādi, tātad kāda bija priekšlikumi, kāda bija, un ja varbūt kāds var izteikties, komentēt. Pirmkārt, mēs runājam par par piekto budžeta grozījumu, tad, tad, tad la, Lašlo Surjans arī tur ir iecelts par referentu attiecībā uz sesto uh, budžeta grozījumu, tur tad, tad EEAS ietvaros, mēs par to runāsim, un es nedomāju, ka mums vajadzētu te tagad pie, iekļaut rubrikā citas institūcijas. Un te Vladimirs Nanko un Laslovs Surjāns būs uh, uh, refer, referentu vietnieki, ja tas tiks tā apstiprināts. Tā, trešajā punktā mēs runājam par, tas uh, bija koordinatori, runājam par to, ka es varētu teikt iecelta kā kom, tātad budžeta komitejas um, uh, Mm, pārstāvi un rītā delegācijas ietveros braukt uz pārmu, um, vīdes uh, komitejas uh, delegācijas sastāvā, un, un par to es jums ar uh, prieku arī varu pavēstīt, jā, ka tad es iekļaušu šajā delegācijā. Un tad, um, attiecībā uz ziņojumiem, ir tāds ziņojums e, Rūpniecības un pētniecības komitejā attiecībā uz atjauniem energoresursiem un, un, proce, un projektiem, tātad, kas ir saistīti ar šiem atjauniem re, resursiem. Piekārt mēs um, vienojāmies par to, ka Galtjērī kunga atzinumu mēs uh, skatīsim mūsu nākamajā sēdē. Mēs vēlētos to pieņemt nākamajā sēdē, protams. Uh, tas ir saistīts ar, arī ar, nu, mūsu grafiku. Un saistībā ar to kalendāru, ar to grafiku, respektīvi, mm, kurš ir atkarīgs no vakardienas iespējamās vienošanās, vai tāda bija panākta vai ne, to mēs pēc brīža dzirdēsim. Seskārt, runājam par to. kā tad šo te implementing package, tad īstenošanas pakotni, kas ir nepieciešama tam, lai um, izveidotu pilnvērtīgu ārējo dienestu. Tātad kā, kā tad šo pakotni pieņemt un, un, un tīri tehniski, kā tur nepieciešami pielāgojumi. Un pirmā daļa, tātad septembrī 2. septembrī, varbūt arī oktobrī varētu tikt eh, apstiprināti, par to varētu nobalsot, ja? Un, savukārt, tas būtu sēstais, tātad eh, budžeta grozījums, eh, kur Lārslavs Orjāns un Vadimis Manka ir referenta vietnieki, tad līdzreferenti, nu, ka viņi attiecīgi varētu arī tad veikt nepieciešamos sagatavojumus, lai tiktu veikti nepieciešamie pielāgojumi. Tālāk mēs runājam par to, kā tad um, sēkas, kuras uh, izriet no Lisabonas līguma un uh, dažādu papildus uh, tad, tad, normu, ko esam noteikuši pielāgošanu, kādu ietekmi tā atstāja, tātad un gan, protams, gan par finanšu regulu, gan par tā sakto MFF runājām, tātad par daudzgadējo finanšu satvaru. Uh, Un tāpat arī jauno pamatu, jauno um, um, bāzi starp institūciju vienošanās līgumam. To mēs vēlamies arī visu kā pakotni skatīt kopā. Tas nozīmē, ka nu, mums nepieciešams arī, arī par to visu kopā balsot. Un nu, sākumā tas būs tad, tad, budžeta regula uh, ārējiem dienestam, un Ingeborg jau par to skaidri sacīja, ka pirmajā pāntā tad attiecīgi vajadzētu um, pieminēt ne tikai ārējo dienestu, bet uh, pirmais pāns, kā mēs zinām, parādās visos trijos komisijas priekšlikumos, un tad tas būtu attiecīgi jāsaskaņa, jāpielāgo. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir tāda, ka Mēs uzskatām, ka mums nekādā gadījumā nevajadzētu Lisabonas pakotni, ja mēs to tā varētu nosaukt, um, atkal sākt dalīt. Ja mēs zinām, kas ir šī vidējā termiņa finanšu plāna un tāpat arī kāda ir mūsu vienošanās ar padomu komisiju attiecībā uz uh, turpmāko procedūru, uz turpmāko um, sadarbības uh, vienošanos. Un šai sakarā mums nepieciešams arī koplēmumu ietvaros arī apstiprināt uh, budžeta uh, re regulu, lai mums, mūsu rīcībās būtu instrumenti, lai šo dažādu lietu realizācijai. Tā kā mēs šeit varētu piekrist koordinatoru priekšlikumam, ko koordinatoru ierosināja, ka šī Lisbonas pakotne jāskata kopā kā viena pakotne. Un uh, Ingeborga gan arī sacīja, ka Šeit vajadzēja ņemt vērā šo trīskadējo rekāstu pasākumu. Un uh, par to tad attiecībā balsot otrajā sadaļā. Nu, tāds bija uh, koordinatora priekšlikums vakarnē, kas tika vakar apstiprināts. Vai kādam ir pretenzijas pret uh, šo te koordinatoru piedāvājumu? Ingeborg, lūdzu. Vēlējos īsti atgriezties pie diskusijām, kas mums tur bija. Es piekrītu jums, ka mm, tie astu Lisabonas un, un tātad šīs pakotne kopumā, bet rekās ir uh, problēma. Tāpēc šeit jābūt elastīgiem. Un ir Aimera dosie ņemot vērā arī vajadzētu um, izmantot iespēju sakārtot to, kas ir sakārtojums. Es nevēlos jums izteikt pretenzijas, ja, bet uh, um, kamēr nav skaidrs, kas notiks ar šo rekāstu pasākumu, tikmēr jāpaturprātā šāda iespēja. Nu, kam varbūt mums tomēr ir iespēja vēl kaut ko vienkāršot. Paldies. That, have... Man nav nekādu komentāru par šo lietu, bet par ko citu. Eh, par grozīto budžetu numur 6. Mūsu grupa vēlēsos aizstāst Maņkas eh, kungu ar Galtieri kungu, un man liekas, tam varam piekrist. Mēs Gribam teikt, ka mēs vēlētos par ārējas eh, darbības dienestu mainīt referentu, taču mēs to varam izdarīt nākamajā koordinātorsēdē arī dzen. Un nu, labi. Tad nākamajā koordinātora sanāksmē arī to skatīsim. Padiskutēsim par to. Nu, ir nedaudz problemātiski, protams, ja mēs tagad tā uz sitiena sākam spriest par noteiktām lietām. Es jums jau atklāti sacīju, ka ir diezgan problemātiski, ka tautas pārtīs uh, frakcija Belgas vietā tagad mums pēkšņi ieskapētu kādu citu ziņotāju par šo te globalizācijas fondu. Nu, ne jau, ka, ka nu, principiālas pretensijas pret to, bet katrā ziņā, ka tā, nu, tiešām tas tā, teikt tā, nu, ieskapēt tā upstās, tas līdz komitejas ietvaros, jā, nu, um, tas man nu, tā īsti gan, nu, nav pieņemami. Nu, es skatos tagad tāds patīs virzienā, uh, un Salvadoram droši vien mm, arī um, nu, droši vien nebūs īpaši pretensīvi. Varbūt viņš labāk zina, kas tur notiek tautas partijā, bet, uh, nu, lai nu paliek. Kad tas ir nākamajā koordinātora sanāksmē, par to mēs varam vēl parunāt. Attiecībā uz Ingeborg, to, ko tu sacīji, es to pilnīgi labi saprotu un apzinos. Nu, bet, kas attiec uz mūsu budžeta regulu, nu tad uh, mums vismaz mūsu pašu starpā ir nepieciešams runāt par to, ka mūsu īstenībā ir instrumenti, ar kuru palīdzību mēs varam raimēru tos, ja vislīdz priekš. Nu jā, tās nav nekāds pretruns, vai nepriekšsēdētā, es nevēlējos jūs, jums oponēt. Vēlējos tikai norādīt, ka, ka ir, eh, nu, zināms, pamats tam, kāpēc mēs vēl neesam tad, tad visu līdz galam tur tā, tā kā precizējuši. Nu labi, tad līdz ar to laikām varam likt punktu šīm diskusiju uh, um, punktam, bet uh, skatos, ka ziņotājs vēl nav ieradies no Madrides. Ne, laikam viņš deva komitejā pat labā, ne, patiesībā. Nu, ko tad 15. Uh, punktu varam skatīt tagad? Te ir runa par uh, Eiropas Savienības un Zāma un Salu partnerattiecību nolīgumu sirsainicības nozarē. Un ziņotājs ir referents šeit ir François Alfonsī. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jā sniedz savu piekrišanu zivsaimniecības nolīgumam ar Zālamanu salām. Mūsu atzinums ir pozitīvs, jo šeit ir runa par iepriekšēju eh, pastāvējošu nolīgumu turpināšanu. Un eh, tīri finansiāli runājot, varbūt šeit mērogs ir vismazākais un visbeidzot. Eh, Zālamans salas nav vis, viskorumpētākās vai bažas viesošākās uh, Uh, uh, valstis pasaulē. Tomēr daži apsvērumi no manas puses. Pirmkārt, 2010. Uh, gada aprīlī padome iesniedz mums lūgumu apstiprināt 2009. gada nolīgumu. Tas ir mazliet interesanti, kad mums ir jāsniedz atzinums par kaut ko iepriekš noslēgtas tomēr savādi. Taču mēs Eh, tā kā tikko ir eh, stājies spēkā Lisabonas līgums un dolīgums eh, to tika, tika noslēgts pa vidu, tāpēc nevajadzētu to blokēt. Otrkārt, būtu nepieciešams nākt klajā ar apsvērumiem, tā kā mēs rīkojamies iepriekš tad, kad bija atzinumi, un ļoti žēl, ka mēs nevaram uzstāt uz mūsu gribu redzēt iespēju vairāk uzraudzīt eh, nozvejas eh, un kontrolēt nozvejas apjomus, ir tīpaši tad, kad mēs runājam par apdraudētām sugām. Tāpat ir mums jādomā par šī nolīguma ietekmi uz eh, vietējiem apstākļiem, ir tīpaši uz vietējo zvejas zālam un salās. Lūk, priekšsēdētāji, tādi ir mani daži apsvērumi. Jā, ja, vielen dank, gibt es. Un nu, paldies, vai tad būtu kādi komentāri? Duran kundze? Es tev lūdzu. Es redzu, ka zvejniecība pārāk neaizrauja budžeta komiteju, tomēr es gribētu atsaukties uz Alfonsī kungu sacītu un eh, norādīt uz dažām neskaidrībām šajā procedūrā. Es atbalstu uh, Eh, to, ka tiešām septiņus mēnešus eh, vēlāk sniegt atzinumu par kaut ko, kas ir noslēgts, ir mazliet, eh, mazliet savādi. Bet jūs, protams, pilnīgi pareizi norādījot, kāpēc Lisabonas līgums kā stāšanās ir jāpārskata mūsu darbveids, un arī zivsaimniecības komiteja, kura ir komiteja pēc būtības, uh, E, tai ir jāpauž savs viedoklis, jo ja, ja tā to nedarīs, tad budžeta komiteja pēc tam nevarēs paust savā dzinumā. Jūs zināt, ka starptautiskie e, zivsainiecības nolīgumi aizvien nozīmīgāki kļūst, un tomēr budžeta komitejai vajadzētu arī paust savu viedokli par šiem tematiem un sacīt, ka jā, lūk, šis e, nolīgums attiec uz 400 tūkstošiem eiro gadā, bet tāpat arī mums ir arī nolīgums ar Mauritoniju, kur ir aptuveni 3 miljoni eiro gadā, un mums vajadzētu e, tomēr organizēt savus darba metodus starp institūcijām, jo e, visi mēs sakām, ka Lisabons līgums ir ģeniāls, uzlabo procedūras, bet realitāte ir tā, ka šodien mēs īsti nesaprotam, Eh, kādā veidā parlamentam šajā jomā ir vairāk pilnvar nekā iepriekš. Vajadzētu tomēr organizēties pirms tiek noslēgt pavisam lielie nolīgumi, un tomēr būtu eh, jāapsveic tas, ka no ilglaicīgas eh, zvejas jautājumi ir vairāk iekļauti šajos nolīgumos nekā iepriekš. Paldies, priekšsēdētāji. Grazie, signor Presidente. Credo che... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos komentēt to, ko sacīja referents, jo šeit mēs runājam par nolīgumu ar Zalmanu salām. Un, protams, ir jāatceras, ka Lisabonas līgums ir eh, salīdzinoši ļoti nesen stājas spēkā, tas ir jauns, un saskaņā ar vecajām procedūrām pirms līguma bija iespējams to visu, tā teikt, izdabūt cauri, nepievēršot lieku uzmanību, taču koplēmuma procedūra uh, liek mums reaģēt, taču tas ir sešas minūšas, eh, sešas mēnešas par vēlu. Uh, principā, nu, šo varētu uzskatīt kā tādu, nu, atsevišķu neveiksmīgu gadījumu, taču mums vajadzētu komisijai šo punktu, uz šo punktu norādīt, lai e, nākotnē, kad būs jāslēdz zivsaimniecības nolīgumu, mēs varētu e, rīkoties un paust savu viedokli saulēcīgi, jo, nu, nav jau vērts paust kaut kādu viedokli pēc sešiem mēnešiem, kad līgums jau ir noslēgts. Un e, tieši tāpat es gribētu atzīmēt, ka uh, attiecībā uz Zalmanas salām šeit nekas daudz nav mainījies, un principiāli jau, protams, ka mums iebildumi pret šo konkrēto līgumu nav. Salvador, lūdzu. Jā. Yeah. Es vēlējos sacīt, ka vienīgā reize, kad mums bija problēmas ar zivsaimniecības komiteju, lai parakstītu un finansētu zivsaimniecības nolīgumus, bija tālajā 2000. gadā, kad tika atjaunots e, nolīgums ar Maroku. Ir skaidrs, ka um, apjomi bija daudz lielāki nekā runājums šodien. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka Lisabonas līgums nosaka jaunu veidu zivsaimniecības komiteju, kā tā var ietekmēt šo zivs, starptautisko zivsaimniecības nolīgumus. Un tas, zināmā mērā, ietekmēs arī kompetenču sadalījumu attiecībās starp zivsaimniecības un budžeta komiteju nākotnē. Un es gribētu priekšsēdētāju piedāvāt, lai to, lai mēs uzaicinātu kādu no zivsaimniecības komitejas vai priekšsēdētāju vai kādu no biroja uz kādu no nākamajām budžeta komitejas sanāksmēm, vai tas notiktu jūlijā vai septembrī, lai izveidotu kādu sadarbības veidu nākotnē, tad, kad mēs saņemam šos eh, eh, lūgumus finansēt dzīvesaimniecības no, nolīgumu, un tā varētu būt interesanta darba sanāksme, lai noteiktu mūsu sadarbības veidus un normas nākotnē. Jā, tas ir. Nu jā, tā tiešām ir teicam doma. Nu, jūlijā es nezinu, vai mēs to varēsim iespēt, bet nu, līdz septembrim tiešām varbūt mēs varētu sazināties ar uh, eh, Savsainicību komiteju un vienoties par to, kā tad nākotnē to labāk darīt, lai nebūtu tā, ka mēs tiešām te esam izstumt no šīs kopainas. Vai pat uh, abas divas, jā, gan, gan mēs, gan, gan, gan Zesainīku un komisija pati to ņemās savā nodabā. Nu labi, tad uh, kolēģi, kolēģis, Nu, nāksies man atlaist tagad eh, jūsu komitejas locekļus. Ko tad man te pašrakstēja sekretariāts? Nē, tomēr man nevarēšu jūs atlaist. Katja. Man atgādināja, eh, kādas ir eh, tātad mūsu pilnvaras. Nu, līdz ar to um, nāksies mums turpināt sanāksmi. Ir gan nedaudz dīvaini, jo priekšstādētāja te nav, bet uh, trīs uh, priekšstādētnieki arī nav. Tā kā nu, diezgan dīvaini no procedūras veidāk raugoties, bet nu labi, laikam jau nāksies tomēr turpināt. Nu tad vēlreiz vārds Ingeborgai. Ā, nē. Roberto, neredz, kur, viņ, kur viņš ir, vai viņš ir šodien, vai nav, ieradies, alakam ir gan. Nu, ko tad, uh, Laikam dosim vārdu tad Roberto. Varbūt varat pavēstīt mums, kas tad tur vakar notika Madridē pirmkārt, un otrkārt, eh, vai tiek panākt kāda vienošanās. Lūdzu, Roberto. Grazie, Presidente. Io eh, presento oggi un test. Paldies, priekšsēdētāji. Es šodien iesniedzu tekstu, tas ir eh, atzinuma projekts un vēlētos, eh, izējot no paša teksta, arī to paskaidrot un attiecīgi komentēt arī tikšanos Madridē. Eh, šis eh, teksts, kuru vēl iesniegšanas birojas nav pārbaudījis, tur iespējams ir vēl tehniskas kļūdas, kas ir jālabo, taču tas ir atzinums pār Broka Ferkauštata ziņojumu. Un tas eh, ir, protams, atšķirīgs nedaudz, tas ir nedaudz atšķirīgs no tā darba dokumenta, ko jūs redzējāt iepriekšējā diskusijā. Šeit ir apvienoti vienošanos rezultāti eh, vakar Madrides sanāksmē, jo mums notika četru pušu sarunas un eh, rezultātā sākotnējais teksts eh, tika ievērojami mainīts. Šo tekstu iesniedza eh, Eštons kundze 25. martā. Es izvēlējos tieši šādu pieeju vairāku iemeslu dēļ. Vispirms, tā šī ir konsultācija procedūra un atšķirīga teksta iesniegšana pievērsīs uzmanību tam, ko mēs vēlējamies panākt. Taču, par cik tā nebija koplēma procedūra, tad liels ietekmes tam tomēr nebūtu. Uh, un es esmu iesniedzis eh, tekstu, kurā ir apkopoti vakardienas vienošanās rezultāts. Un, manuprāt, šis rezultāts ir labs, tas ir daudz labāks nekā es personīgi to sagaidīju. Un, ja jūs aplūkotu tekstu, mm, kāds eh, tika panākts vakar un redzētu sākotnējo Aštons tekstu, jūs redzētu, ka ļoti daudzos punktos tas ir būtiski mainīts. Par spīti tam, ka eh, parlamentam nebija koplēmuma eh, tiesību šajā gadījumā. Bet ir viens punkts, kas nav iekļauts eh, atzinuma projektā, bet tas ir svarīgs rezultāts, kas tika panākts sarunu rezultātā. Tas uh, ir ietverts veselos desmit punktos eh, par atskaitīšanās politiku. Tā nav tikai eh, atsevišķa dokumentu pakotne, eh, bet bija nolēmts, ka tie tiks publicēti oficiālajā, oficiālajā vēstnesī. Tur ir runa par to, ka attiecībā par budžetu ir jāpanāk uh, Eh, kādu budžeta saskaņošanu balstoties uz starpiestāžu nolīgumu. paredzot eh, galvenajām misijām atsevišķas eh, budžeta pozīcijas. Bet, manuprāt, ziņojuma paredzētās atšķiras no tām, kas ir Lisabonas līgumā. Nu, un paskatoties, kāds rezultāts tika panākt četrpušu sarunās. Es gribētu teikt, ka pamatos līgums e, vienošanās ir par to, ka administratīvais budžets dienestam atradīsies desmitajā sadaļā, nevis pie komisijas budžeta. E, es zinu, ka parlaments būtu gribējis redzēt to trešajā sadaļā. Taču dažādu svarīgu sviru iekustināšana ļāva mums panākt tādu rezultātu, kāds tas ir šobrīd, kas attiec uz dienas administratīvo uh, autonomiju. Šī sādaļa arī ir ievērojami pārskatīta. Jebkurā gadījumā es vēlētos uzsvērt, ka uh, runāt par šo administratīvo budžetu dienestam, kurš tagad ir atsevišķs, tam ir zināmas priekšrocības no parlamenta viedokļa, jo budžeta apstiprināšanas procedūra tiks attiecināta konkrēt uz šo budžetu. E, tā netiks automātiski apstiprināta, apstiprināta e, komisijas budžeta izpildi. Nu, un mums arī bija tāda džentlmeņa vienošanās ar padomi kas bija saistoša parlamentam, visa šī procedūra eh, turpmāk būs pilnīgi eh, caurspīdīga, un tā būs arī, eh, tātad šī te budžeta sadaļa būs caurskatāma un atsevišķi no padomas budžeta. Šeit komitejai, protams, interesē visvairāk tie uh, grozījumi, tās izmaiņas, ko es minēju, taču ir arī citas jomas un citas izmaiņas. Varbūt viena no jomām, kas šo komiteju īpaši interesē, ir budžeta veidošanas procedūras. Es neiešu šeit, neiedziļināšos sīkumos, jo jūs, protams, varat izlasīt visus dažādos grozījumus tekstā. Un tie visi ir saistīti ar uh, tādu paskaidrojošu tekstu, skaidrāku tekstu. Uh, un nosaka pienākumu sadarboties ar parlamentu, sniegt nepieciešamo atbalstu. Šeit ir arī analizēta parlamenta kā budžeta kontrolētāja loma, Olaf loma. Tika izvēlēts arī tāds kompromisa teksts atsaucē uz nepieciešamību sadarboties arī ar uh, iekšējo audita dienestu attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem, jo komisijas dienas strādās ar operatīvajiem izdevumiem. Taču eh, tas neizslēdz eh, to faktu, ka finanšu regulā iespējams būs paredzēta iespēja izmantot eh, komisijas iekšējā audita dienestu. Šeit ir runa par sadarbību un nevis eh, ar a, iekšēju auditu, nevis ar, a, eh, teiksim, to audita veidu, iekšēju audita veidu, kāds būtu jāizmanto. Un a, eh, augstā pārstāve ir apstiprināta, kā apstiprinoša, tātad budžeta apstiprinošā uh, ierēdne un ir nodalīti tātad administratīvie e, izdevumi un operatīvie izdevumi, lai skaidrāk noteiktu, teiksim, tas budžeta robežas. Un parlaments saņems arī vispārīgāku rakstura dokumentu, kurā būs iekļauti visi izdevumi, e, kas ir saistīti ar ārējo darbību Eiropas Savienībā. Tātad tā, tas tiks pakļauts politiska kontrolē no parlamenta puses Un visa šī sadaļa, kas attiec uz eh, septīto pantu, budžets un citi aspekti, kas šeit ir iekļauti apsvērumos, viss tas ir ievērojami uzlabots. Tālāk ir uh, cita uh, grozījuma grupa, kas varētu interesēt šo grupu, tā ir finanšu instrumentu pārvaldība. Īpaši attīstības palīdzība. kur, um, nu, izējas punkts ir tas, ka komisija vairs nebūs atbildīga par šiem instrumentiem. Šeit mēs arī esam ieviesuši tādus ļoti būtiskus grozījumus un zināmā mērā tie saglabā uh, komisijas lomu, izmantojot kopienas metodi. Un uh, mēs šeit dodam arī, uh, ir izdarīts izmaiņas arī attiecībā uz koordināciju, respektīvi uz to saskaņošanas darbu, ko veic augstā pārstāve un par uh, kādu vadīšanu. Un attīstības komisārs ir visumā atbildīgs par attīstības palīdzību. Eh, par attīstības fondu, un faktiski tas atspoguļo tās diskusijas, kas mums bija. Un šeit nevajadzētu domāt tikai par sākotnēju priekšlikumu, bet arī ar iepriekšējo praksi un situāciju. Mēs esam arī skaidrāk padarījuši un pārformulējuši visus tos, eh, noteik, visus tos nosacījumus, kas attiecas uz sadarbību lēmumu sagatavošanas laikā pirmajām e, trīs plānošanas fāzēm dienestos un sadarbībā ar atbildu, atbildīgo komisāru, kā arī par to veidu, kādā komisija, kas būs iesaistīta šajā procesā, kā arī par politisko atbildību. Un eh, tātad eh, komisija vairs nebūs tikai finansiāli, bet arī politiski atbildība. Un es gribētu atsaukties arī uz 298. pantu. Tur ir jauna atsauce, un iepriekšējā līgumā šāda panta nebija. Eh, tas attiec uz koplēmumu procedūru visiem no, visām normām, kas nodrošina efektīvu autonomu administrāciju visiem, visām Eiropas institūcijām un iestādēm. Tam ir cits eh, tiesiskais pamats atšķirīgs no 27. pānta. Es domāju, ka nākotnē tas būs ļoti svarīgi. Tajā laikā, kad, kamēr pastāvēs eh, šis dienests, mans eh, kopējais viedoklis ir visumā pozitīvs. Es labprāt uzklausīšu, ko, ko vēlas teikt mani kolēģi. Runājot par eh, laika grafiku, es domāju, ka politiski ļoti svarīgi, lai parlaments eh, pieņemtu savu atzinumu par uh, eh, Prokaverhofstadu ziņojumu līdz vasaras pārtraukumam. Es saprotu, ka laika ziņā tas nav vienkārši, laika ir maz, bet tieši politisku iemeslu dēļ es piedāvāju izvēlēties šādu pieeju. padome nav īpaši apmierināta ar šo te panākto rezultātu, jo viņi domāja, ka tas, eh, par ko jau ir panākt vienošanās iepriekšējās eh, padomas sēdēs, nevar tikt grozīts. Mums tātad ir jānāk klajā ar savu atzinumu, un pēc tam uh, finanšu regula un regula par uh, darbiniekiem tiks apstiprināta un faktiski padome nevarēs rezultātu mainīt. Mums būs uh, iespēja realizēt savas likumdošanas eh, prerogatīvas attiecībā uz finanšu regulējumu, mums būs arī iespēja izdarīt uh, izmaiņas un uh, noprotestēt uh, izmaiņas, ko varētu izdarīt padomi. Un tieši tādēļ mums vajadzētu virzīties pēc iespējas ātrāk uz priekšu, lai pieņemtu šo atzinumu. Īpaši ņemot vērā mūsu kalendāro grafiku pieminētā ziņojuma analīzē. Paldies! Ja jūs neiebilstat, tad mēs varētu virzīties tālāk ar nākamo punktu, un Gresls kundze jūs varbūt varētu iepazīstināt ar savu punktu, un tad mēs tos abus apspriest kopā. Jā, paldies. Tad budžeta um, regula ir saistīta ar šīm te, nu, funkcijām tiešām sākumā. Nepieciešams zināt, kāda būs parlamenta tiesības, kāda būs konstrukcija, kādas būs kontrole. Un mūsu nostāja būs atkarīga no tā, kāda būs tā ārējā dienas uzbūva, kamēr tas nav skaidrs, tikmēr arī mēs nevaram sacīt. Galtieri kungs, manuprāt, ir ļoti optimistisks. Nu, protams, ka padomēji nāksies veikt šīs izmaiņas, un mums nav nekāda liela spiediena pat labam. Nu, svarīgākais ir tas, lai mēs uh, sakotu procedūrai, un tas palīdzētu arī pašam ārējiem dienestam. Atgādināšu jums, ka šī grupa kas gatavo tagad sarunas. Šai grupai nav parlamenta mandāta, kas piedalījās sarunās. Jā, šai grupai ir ārējā dienesta mandāts, bet nav kopējā parlamenta mandāta, un tā ir daļai problēma. Un tādēļ mums tad jāņem vērā šie rezultāti, protams, to mēs arī darīsim. Nākamajā nedēļā frakcijā mums būs šī iespēja par to lemt, ko tad mēs darām tālāk ar šiem rezultātiem. Es domāju, ka Nu, protams, šeit būtu jāizmanto koplēmums. Koplēmums nozīmē, ka tas ir koplēmums, ka mēs, ka mēs lūdzam kopīgi lēmumu, bet ka mēs de facto esam pakļauti koplēmumam, piedalīties arī šajā padomas lēmumā. Un um, mums arī, uh, protams, uh, šī jāņem vērā tas, ka ir darbinieku reglaments, bet uh, ja mēs nepanāksim kaut ko tagad, nepanāksim arī vēlāk. Tas, ko mēs vēlamies panākt no padomas regulas tagad, ir jādara tagad. Bet tie gadījumā būs problēma, tāpēc jābūt skaidrībā par to, ka, ka šis ārējais dienests un vairāk tūkstoši cilvēku tiek um, veidots tātad atsevišķa institūcija, atsevišķa budžets, lai tam netiktu sajaukt finanšu atbildība starp ārējo dienestu un komisija un delegācijām mums de facto būtu jāparūpēs par to, lai mēs neradītu neprecētas problēmas tagad. Nu, šīs lietas, ko mēs ilgāk laika jau esam diskutējuši savā starpā, tas tagad kā secinājums jau tiek līdz mums galdā, nu. Nu, nevajadzētu um, pieļaut, ka šīs lietas tiek pāragri risinātas. Mums arī tomēr sava kontrolas funkcija ir. Es būtu priecīgi, ja mums būtu zināmas garantijas attiecībās turpmākiem gadiem. Tā kā mums tagad ir laba iespēja veikt adekvātas diskusijas, un gal galā es vairs ārkārtīgi šā grupā nebija mandāta, kas veids sarunas. Līdz ar to šie rezultāti nav saistoši. Un e, šī procedūra, manuprāt, nav adekvāta. Līdz ar to vēlos arī brīdināt par to, ka, e, nu, kāds tas šīs dienas gala beigās būs. Esmu optimistiski noskaņot attiecībā uz to, ka nu, padome tomēr uh, vienosies, nu šis te ilgāk laiku ir uh, apspriest šis dienas, tam ir ļoti plašas kompetences. Nu, tā ir ļoti liels uh, budžets. 8 miljārdi eiro operatīvajā jomā. Un 280 uh, miljoni ir kopā šajā, šajā sadaļā, un tad jāskatās, kam tad šis budžets uh, tiks piešķirts, un šī realitāte jāņem vērā tas, ko mēs, no kā mēs atsakamies, ir lielāks nekā mūsu ieguvums. Ar komisiju jānāk pa procedūrām. Un kaut galā arī ir nepieciešams papildus tiesības. Šī budžeta apstiprināšana vēl joprojām ir atvērta, cik es, nu, nu no savas puses. Um, Vismaz tā uz to skatos, tas būtu mans pretpiedāvājums. Un runājot par ārējā dienesta izveidi, ņemot vērā to, ka viņam ir tāds jauks raksturs, tomēr tas var izraisīt papildus neprecētas problēmas. Un būtu arī jādoma, jāņem vērā arī revīzijas palātas atzinums un tas, kas līdz šim ir panākts, um, nu tomēr būtu jāsakmē skaidrība un funkcija nodalījums. Ar trešo, ar trīs četri punktu man ir problēma, to es jau no rīta nedaudz komentēju, man šķiet, ka šeit eh, mums vajadzētu uzmanīties un eh, kolēģiem neatņemt eh, vajadzīgas funkcijas. Ja nepieciešams turpināt diskutēt atklāti par šīm lietām. Un, pirms tam bija tātad sociālists ziņotājs par šo te. Mm, Mm, darbinieku reglamentu. Un, um, Tagad paldies, Roberto, tev par šo ziņojumu, protams, um, pagaidām gan tam nav konkrēts numurs šim dokumentam. Es redzu, ka dokuments ir, bet numuru nav. Un cerams, ka tiks sagatavots arī cits valodu versijas. Sagaidīsim tulkojumu, pēc tam vienosimies par termiņu, varbūt tas būs septembris. Un, un, um, vajadzētu uzņemties eh, drosmi, uzstāvēt atklātas uh, diskusijas. Paldies! Благодаря на госпожа Гресле. И бих искал само да поясня. Paldies, Греслес кундзе. Э, bet mums vajadzētu noskaidrot divas lietas. Pirmkārt, ir četri dokumenti, kur attiecas uz. Eh, e, jā, e, Esmu pirmais uz ārējās darbības dienestu, pirmo ir sagatavojis Goltieri, un saskaņā ar šo dokumentu parlamentam nav kop, eh, koplānu pilnvaru. Cik tālu es saprotu. Vakar panāktā vienošanās bija tāda, ka š, šis dokuments tiks liks uz balsojumu vasaras beigās. Pārējie citi dokumenti, finanšu regulu un mm, e, papildinājums pie budžeta tiks likti uz balsojumu septembrī un parlamentam ir pilnvars saskaņā ar koplēmumu procedūru. Tādējādi mums ir jādiferencē šīs procedūras. Trīs dokumentos mums ir koplēmums, un vienā mums nav koplēmuma. Turpināsim. Trupels kundze grib izteikties. Par darba kārtību beigas kundze priekšsādātāji, kurš nolēma vakardien? Atvainojiet, ja bija kāda problēma ar tulkojumu vakar. Tika panākt, panākt vienošanās starp šīs sanāksmes eh, pārstāvjiem. Pilnīgi skaidri nav mandāta parlamentam, bet eh, sanāksmes dalībnieki vakar pieņēma lēmumu, ka kurš nav saistošs parlamentam. Eh, kurš nav saistošs citām institūcijām. Tāpēc es gribētu norādīt, ka mums ir divas procedūras četriem dokumentiem attiecībā uz ārējās darbības dienestu. Tripels kundze, lūdzu. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka pat, jā, eh, nebija visa parlamenta mandāta pilnīgi skaidra šobrīd. Mēs varam runāt par panākumiem attiecībā uz parlamenta interesēm Eh, kas bija tika norādīts un ko mēs redzam šajā dokumentā, un eh, tas eh, ir, tā ir zināma uzlabošanās saistībā ar to, kāda situācija bija iepriekš, un ir pilnīgi skaidrs tas, ka mums ir viss jautājums šobrīd jā, jāapspriež, bet mans viedoklis personiskais ir tāds, uzklausot Galtierī kungu un izlasot dokumentu pirmoreiz, es domāju, ka ir vairākas uzlabošanās attiecībā uz mūsu interesēm kā Eiropas parlamentam un apvienojumā ar eh, komisijas un padomas interesēm. Bet vienu problēmu es redzu un eh, no afet eh, deputāta puses un, un šīs komisijas sakarā es gribētu uzdot dažus jautājumus Galtierī kungam Eh, Franciska eh, Barantere uzskata atsevišķus posteņus pār problēmām, jo viņa uzskata, ka tas ir eh, izveidots dalībvalstīm, kas vēlas uz turieni nosūtīt savus pārstāvis, un viņi vēlas izveidot, viņi uzskata, ka 20 dalībvalstu pārstāvji un 23 grib izveidu, izvietot savus pārstāvis. Mums ir jāvadās no politiskām prioritātēm. Mm. Mums ir nepieciešama vairāk. As well as Vienoties nācija, mums ir vairāk jāstrādā pie krīzes menedžmenta jautājumiem. Varbūt eh, jūs varētu vairāk komentēt, vai jūs apspriedāt visus šos jautājumus, kā jūs sadalījāt posteņus un kādi. Uh, kāds ir raksturojums šiem postiņiem, jo man ir jāatzīst, ka šobrīd nav viss skaidrs, bet varbūt jūs varētu vairāk mums detalizēt pastāstīt par šo jautājumu. Paldies, Tripels kundzi, Gaikungs, lūdzu, nākošais runātājs. Jā, danke, Herr Präsident. Esmu mani. Jā, paldies, priekšsētājs, sākumā eh, gribu uzteikt Galtieri un citu kolēģu un mm, Beikumu vakar Madridē. Paldies par darbu! Un es domāju, ka eh, svarīgākais ir strateģiskā problēma. Protams, var sriedēties par tām, par tiem niansēm, bet strateģiskā problēma, manuprāt, ir būtiska un tā ir iekš tā, ka mums no, mēs no vienas puses varam mēģināt, eh, nu, visu līdz pat eh, pēdējai parindai tur atrunāt un pēc tam parakstīt ar mērķi, nu, maksimāli daudz panākt no parlamenta puses, tā ir viena iespēja, bet no otras. Nu, puses, kā Galtieri to piedāvāja arī. Un līdz vasaras pauzēm mēs varam panākt jau kaut kādu tā kā satvaru, tādu schēmu, ja? Un tad rodas jautājums, kur tad ir koplēmums un kur ir, kur ir mūsu ieroči, tā sacīt, mūsu iespējas, ko mēs varam tad panākt tālāk. Un lūk, tāds ir šis strateģiskais mērķis, un jautājums, vai mēs varam kopīgi vienoties par, par šo turpmāko ceļu. Nu, laika spiediens eh, savā ziņā jau, jau tagad pastāv un eh, spiež uz mums tā sacīt, jo mums, kā Eiropas institūcijām, ir skaidri eh, jāprecizē, ka pastāv zinām, zināms, satvers, zināmi, zināms, grafiks tam, kad un, un kur, kurā laikā ārējais dienas sāks pildīt savas funkcijas, jo tas, kas mums ir uh, jāpieņem koplējuma procedūrā, nu, mēs nerīkstam atteikties no nu, mums būtiskiem elementiem, jo. Ja mēs uh, sākam ar padomas lēmumu, ja to mēs ņemam par pamatu, nu mēs jau tagad esam panākuši daudz vairāk nekā mēs sākumā gaidījām, ja? Un līdz ar to nu, būtu sākumā jānostiprina sasniegtais. Un tad šie precizējumi uh, personāla mm, nolikumā un arī finanšu noteikumos, uh, protams, ir svarīgi, bet mēs nedrīkstam atteikties no sasniegtā jau šo detaļu dēļ. Mums vajadzētu tomēr panākt, ka padomu pieturās pie tā, ko tā mums ir solījusi. Ja reiz mums rokās ir šie ieroči, tā sacīt, tad, um, tad koplējumuma ietvaros tos vajag arī izmantot. Un tādēļ Nesen mm, varam pierādīt, ka, ka padomē mums jānāk mm, nu, solis pretī, ja mēs eh, vēlamies nostiprināt to, ko esam sasnieguši. Paldies. Благодаря много, господин Фарм. Thank you. Uh, first of all... Paldies. Viss Vispirms, eh, pateicoties referentam, viņš ir tiešām padarījis ļoti labu darbu, un eh, darbs ir ietikt, ielikts patiešām liels, es ar viņu esmu runājis, un paldies arī visiem pāriem, kas šīs komitejas vārdā piedalījās šajās sarunās. Es sapratu, ka viņš arī ar Greslas kundzi cieši sadarbojies, arī viņa ir devusi ieguldījumu šīm, šajās sarunās. Un šīs viedoklis arī ir ņemts vērā, kas, protams, ir labi. Mēs esam panākuši daudz izmaiņu attiecībā uz budžeta struktūru, piemēram, to, ka operatīvie e, izdevumi ir palikuši trešajā sadaļā, mēs esam panākuši izmaiņas par budžeta apstiprināšanu, tālāk par kādu budžeta līnijām. E, nu, ir arī citas e, budžeta pozīcijas, par kurām atbildēs citas komitejas, bet mēs esam panākuši ļoti daudz. Un uh, administrīvais budžets uh, ir ārpus uh, džentlmeņu vienošanās palicis, kas ir ļoti labi un tiks uh, izskatīts normālā veidā. Jautājums ir par to, kāds ir mandāts un uh, kādus labumus mēs gūstam no šīs vienošanās. Mēs šajā parlamentā esam pieņēmuši, apstiprinājuši Brokungu ziņojumu par ārējās darbības dienestu. Uh, mēs esam uh, nozīmējuši arī uh, oficiālu komiteju, kas vada sarunas parlamenta vārdā. Un šajā komitejā arī mūsu komiteja ir pārstāvēta, kā komiteja. Mūsu grupā, nezinu kā citās, bet mūsējā mums ir koordinā, uh, koordinējošā darba grupa, kur ir iesaistīti visi referenti, ēnu referenti un tā tālāk. Mēs esam lieliski sadarbojušies šajā jomā un mm, noteikuši, kāds sarunvedējiem ir mandāts. Protams, ka tas uh, pastāv, taču šis mandāts ir oficiāli jāapstiprina, pirms tas uh, iegūst oficiālu spēku. Es esmu kontaktējies ne tikai ar savas valsts parlamentu un valdību, esmu kontaktējies arī ar citām dalību valstīm. Es domāju, ka daudz tālāk mēs vairs nevaram pavirzīties. Es īsnībā pat brīnos, ka mēs esam tikuši tik tālu, cik esam, jo dalību valstis negribēja uh, šeit kaut kādā veidā paplašināt parlamentu ietekmi. Bet tagad eh, padoma dalībvalstis arī atrod zem spiediena. Spānijas prezidentūra, um, viņu prāt, varbūt ir gājusi par tālu parlamenta virzienā. Mums šeit ir jābūt tādiem prātīgiem, jādara viss, lai to ievērotu un pieņemtu pamatprincipus pēc iespējas ātrāk. Nezinu, vai jūlijā mēs to paspēsim, bet es to gribētu, bet pēc iespējas ātrāk katrā ziņā. Citādi pastāv risks, ka mēs iekulsimies īstās problēmās ar dalību valstīs, jo tad viņas varēs mums pārmest, ka mēs paši nepildam to, par ko esam vienojušies. Eh, detaļas labi, tās var pagaidīt, bet pamatprincipi ir jānosaka pēc iespējas ātrāk. Mēs esam budžeta komiteja, mums ir konkrēti citi pienākumi, bet kā politiskās grupas un kā parlaments un kā, deputāt, kā deputātiem, kā parlamentam mums arī ir uh, atbildība realizējot kopējo ārējo un drošības politiku, respektējot uh, visus attiecīgos līgumus. Paldies! Jā, vielen dank. Uh, Pogas kungs, jā, paldies. Nu, tiešām šobrīd ir sarežģīti iziet cauri šie priekšlikumi visām niansēm. Un eh, ņemot vērā šīs eh, smagās sarunas un savu pieredzi, es zinu, ka šāds dokuments jāsas vismaz piecas reizes, pirms var nonākt pie kaut kāda secinājuma. Nu, dažās jomās tiešām ir progress panāks, es tam varu piekrist. Kas attiec uz struktūru, tomēr paliek vēl vairāk elementi, kas nav uh, atrisināti. Kreslas kundze šeit ir taisnība. Jā, nu jāskatās, vai tas būs jauns ģenerāla direktorāts vai kā. Jo tagad. Uh, Eh, eh, ir zināmas problēmas ar patreizēju institucionālo struktūru, to gan ar šo priekšlikumu mēs eh, nevaram atrisināt, tas ir drīzāk um, nākamās kāda pārskata jautājums, par katrā ziņā darba struktūras jāņem vērā. Tā, ko sacīja Fērna kungs, tad jā, tiešām svarīgākais strateģiskais jautājums par to, nu, kā tad ir mūsu nostāja. Un te no vienas puses, protams, um, Nu, mums jāuzmanās no tā, lai, lai šīs te komitejas būtu saskaņotas tā starpā. Dažas eh, komitejas nav pie, piekatušas eh, koplējuma procedūrai. Mums komiteja, piemēram, pilnīgi citādi skatās uz koordināciju starp eh, frakcijām, arī gatavoties sarunu mandātam, piemēram. Pilnīgi cita intensitāte sadarbība ir. Un, nu, diemžēl ne visām komitejām, nu, uh, tiešām ir tāda pati nostāja kā mums, tāpēc mums nedaudz kritiski jāskatās uz to, kā strādāt citas parlamenta komitejas šai sakaram. No otras puses, mums rokās ir iespējas e, e, nu, parādīt nu, nu, tādu, kā sacīsim, mugurkaulu, kas attiec uz e, struktūru. Ārējiem dienestam varbūt šeit nevajadzētu piekrist koplēm, būtu jāuzstāv uz, uz savu ziņojumu. Bet um, diena tēma, pie kuras būtu maksimāli tomēr ātri jāpiestrādā. Un jautājums par to, ka padoma un komisija nav saulēcīgi sagatavojuši, sagatavojuši citus elementus. Nu, liecina par to, ka tomēr mums tā kā mēģina tā kāpiet nedaudz. Frakcijām ir jālēm, kā tās vēlās uh, strādāt pie šīm lietām lai tad, tad eh, nodrošinātu visu parlamentāriešu tiesības. Un mums visiem intensīvi jādomā par to, ko nozīmē balsojums jūlijā, neakarīgi no, no procedūras eh, pārskata, lai, lai eh, ņemot vērā to, ko mēs iepriekš esam varbūt sasnieguši. Nu, domājot par budžeta grozējumiem domājot par, par to, ka vismaz daļu no budžeta regulas mēs, eh, eh, kas attiec uz ārējo dienestu, mēs varētu varbūt apstiprināt, un tad eh, de facto mums ir jāņem vērā to, kas notiek arī nu, citās komitejās šajā, šajā parlamentā. Es nevētos, lai pa, mēs būtu atbildīgi par šo spiedienu, kas palielinās septembrī, oktobrī, novembrī. Šajā parlamentā, protams, būs komitejas, kuras uh, turpinās uh, Uh, izdarīt spiedienu un, un, un iebilst mūsu veikto darbu, ka mums būs jāpieņem šis uh, budžeta grozījums, un, un, un tad uh, tā vietā, lai darīt, rīkotos tā, kā mēs arī spiedām vakar, mums būs atkal jāpārspēlē kaut kur šis budžeta lietas, un tas ir svarīgs jautājums. Mums ir jāuzņemās atbildība par to, kas turpmākajos 3-4 mēnešos tiks lēmts šajā namā. Ma Un jāstāsta, vai pēc tam mums būs kaut kādas manevrēšanas iespējas vēl, vai, vai tad jau būs diferencēšana un, un eh, atsevišķi grafiks arī šai lietai, kas uh, varētu tikt realizēts arī turpmākajās sarunās. Lai gan es nedomāju, ka mēs tad vairs varēsim pozitīvi ietekmēt šīs sarunas, ir pastāv tāda dinamika, un šī tāda dinamika būtu intensīvi jāizspriež, pirms mēs pieņemam lēmumu attiecībā uz uh, galējo lietu. Lai gan daži parlamentārieši domā, ka varbūt septembrī, respektīvi jūlijā vajadzētu balsot par to, bet uh, es domāju, ka gan komisija, gan padomē jābūt, uh, eh, jāsrāda vēlme. Uh, ja viņi vēlās par to vienoties, bet uh, pagaidām šādas, uh, šāda vēlme puses nav redzama, un kāpēc? At, laikam tā ir darba metode. Un, diemžēl mēs to arī pagātnē esam piedzīvojuši, un tāpēc jāskatās, vai tam ir eh, nu, īstermiņa ietekme, vai mēs varam vienoties par šo ārējā dienesta struktūru. Bet eh, diskusijās frakcijās lūdzu ņemiet eh, vērā un rūpīgi pārdomāt šos jautājumus. Paldies. Thank you very much, Mr. Berge. Paldies, Bēgas kungs. Es skatos, ka Broka kungs arī vēlas kaut ko izteikties, varbūt Galtieri kungu atbalstīt un tālāk. Gracias, presidente, desde mi punto. Paldies, priekšsēdētāji bez budžeta pārējās palnver, uh, eh, parlamenta pilnvaras ir samērā teorētiskas, un es uzstāju to, ko tikko sacīja kolēģis Rēmers. Problēma nav eh, tekstā, ko prezentē Galtjērī kungs. Es domāju, ka eh, nosakot pareizu grozījumies tiekšanas termiņu ar lingvistiskajām versijām, mums nebūs nekāda problēma to apstiprināt, un iespējams. Ja ir jāorganizē dziļāka diskusija politiskajās grupās, lai eh, izskatītu visus jūtīgos punktus dažādajās komitejās. Tās ir, tā ir padziļināta debate eh, politiskajās grupās, kas vēl līdz šim nav bijusi, un ja to varētu sas, or, organizēt līdz eh, jūlijas sesiju beigām, būtu ļoti labi. Taču galvenais jautājums mums, kas ir budžeta komitejas locekļi, ir jautājums, kāda ir budžeta ietekme ārējās darbības dienestam uz Eiropas Savienības budžetu. Nav. Mums vakar tika prezentēts koriģējušais budžets numur 6, bet kāda ir attieksme šim budžetam? ārējās darbības dienestam, kur mēs vēl nezinām, kā tas ietekmē eh, daudzgadu finanšu schēmu. Un, ja šis eh, ārējās darbības dienesta budžets, vai tas būs savietojams ar pašreizējo schēmu, vai arī būs nepieciešams to iekļaut eh, pārskatā daudzgadu finanšu schēmai, kas ir paredzēta jūlijā vai septembrī. Un ja tas ir budžeta jautājums, tad mums būs jāgaida, kāds būs pilnīgais izvērtējums šim ārējās darbības dienesta budžetam, lai mēs varētu saprast, kāda ir mūsu saruna pozīcija pašreizajā daudzgadu finanšu schēmā. Mēs to jau apspriedām beigas ziņojumā. Šorīt tomēr ir ļoti grūti politiskajām grupām izteikties, nezinot, cik tad mums izmaksā šis ārējās darbības dienests un kādā veidā tas ietekmēs pārējās budžeta sadaļas un parlaments politiskās prioritātes. Un es domāju, ka kamēr šie neskaidrība nav atrisināta, mēs varam runāt un uzklausīt jebkuru ziņojumu, mēs varam sacīt, ka mēs aizstāvam parlamentu tiesības, bet tīri no budžeta viedokļa mēs esam pilnīgā neziņā, kamēr mēs ne, nebūsim saņēmuši konkrētus skaitļus. Thank you very much, uh, Mr. Griga. Uh. Rīgas kungs, paldies. Uh, tā kā Broka kungs ir ieradies pie mums, tad es gribētu jautāt viņam, vai viņš gribētu kaut ko uh, vēlas piebilst. Praktiski Broka kungs, mēs runājam par to, ko jūs vakar spriedāt Madridē, un Komisijā bija, komisijā bija dzirdamas balsis par parlamentu ļoti labiem sasniegumiem, salīdzinājumu ar sākotnēju padomas tekstu, un arī citi kolēģi, kuri, eh, eh, uz kuriem attiec eh, lēmums, kas būtu jāpieņem jūlijā jūs ziņam sakarā, un parlamentam nav iespēju izskatīt visus dokumentus, kas ir saistīti ar ārējās darbības dienestu. Tādējādi varbūt jūs tomēr gribētu ko Eh, piebilst vēl vai darīt ko vairāk zinām par vakardienu? Jā, paldies. Nu, jā, es nevaru, protams, uzņemties atbildību par to, ko es nedzirdēju. Eh, bet tas, ko es eh, dzirdēju, katrā ziņā mm, nu, bija interesanti. Mēģināšu to īsi komentēt. Jā, varu atbalstot to, ko sacīja Gotēri kungs, lai gan nedzirdēju viņu, bet droši vien. Uh, um, svarīgāko viņš šeit komitejā ir paziņojis, un es uzskatu, ka mēs esam stiprinājuši parlamentu politiskās tiesības. Līdz ar to arī kopienas tiesības. Un līdz ar to parlaments ir uh, ieguvis nedaudz lielāku kontroli pār šo ārējo dienestu. Ne tikai politisku, bet arī budžeta kontroli. Un tas jau tik norādīts. Un eh, jautājums par operatīvo būčetu, tas paliek eh, komisijas rīcībā pagaidām, nu, tas laikam nemainīsies, un, un eh, to būs grūti mainīt. Administratīvais būčets ir varbūt ne tas svarīgākais. Svarīgākais ir citas lietas, nu mēs zinām, ka um, kompromiss jāpanāks ar trīs vai pus institūcijām, tā sacīt. Un šis kompromiss jāatrod. Mums jāturpina uzstāt, ka mūsu paustās tātad vēlmes tiks ņemts vērā, ka komisija neatstās visu dalību valstu misiju pārziņā, ka arī mums būs iespēja paust, respektīvi panākt savas prioritātes. Pretējā gadījumā mēs nesaņemsim tādu ārēju dienas, kas atbilst mūsu vajadzībām. Un vai tas nāks par labu Eiropas ārējai politikai? vajadzētu nodrošināt, ka nav pārklāšanās, ka šīs ārējais dienas tiešām pārstāv Eiropas Savienības intereses ār, ārpolitikā. Un tieši uz to jābalsta eventuālais kompromiss. Nu, protams, parlamentam ir dažādas iespējas iespējot šo procesu, te nopietni jāturpina dialogs mums savā starpā. Kamēr uh, rīt šī saruna procedūra, ir dažādas iespējas pastāv. Arī padomu to zinu, un Gautielī kungs arī pieskārās tam. Mm, proti, uh, nu, sanāk pārpējā vilcināšanās, tad vairākas valstis eh, var panākt to, ka mūsu pozīcija tomēr vājinās. Vai eh, arī mēs eh, atgriežamies pie tā dienesta, kāds bija Solānas dienests, un tas neatbilst parlamenta interesēm savukārt. Nu, tas viss ir rūpīgi jāizsver. Kādas būs šīs te konsultācijas līdz jūlijam, vai mēs varam tās pabeigt. Nu, tā sakarīgs ar citām lietām. Es dzirdēju, ko, ka Jēkungs sacīja. Tas izdosies tikai tad, ja frakcijas pašas savā starpā atzīs, ka tas ir iespējams. Es nezinu pagaidām, vai tas eh, ir iespējams vai nu. Nu, es zinu, ka jūlijā ir vēlme to pabeigt, nu, tas ļoti skaisti, protams, ja to varētu, bet Bet nesvarīgākais, lai diskusijas tiktu rūpīgi izvērstas. Un tuvākās astoņās dienās tad mums ir, eh, nu, jāizlēma. Nu, šodien arī turpināsies diskusijas arī citās komitejās, un tad arī skatīsimies eh, atkarībā no šī iznākuma. Es biju attīstības eh, komitejā, nu tur lietas izskatījās tik labi. Un mēs runājam par attīstības politiku, politikas elementiem šeit. Protams, tur arī savu kritiku pret to un šito. Vienā vai otrā vietā tas ir skaidrs, bet um, kopumā, nu, principā, mm, iespējams, šī komiteja uzskatīja, ka um, jūlijā tas būtu izdarāms. Nu, bet tas atkarīgs no citām frakcijām tagad. Nu, tās jau diskusija vēl ir atvērta. Otrkārt, mēs um, skaidri noraidījām to, ka parlamentam ir tātad eh, pienākums to jūlijā pabeigt. Un ka mums ir eh, tātad eh, jāpieņem attiecīgs koplēmuma mandāts sarunu pēdējai grupai. Tas ir pavisam cits jautājums. Šajā ziņā mums nav nekāda saistība pagaidām, un es vēlētos nodrošināt, lai arī, lai attiecībās koplēmuma procedūra attiecībā uz, uz, uz uh, finansēm un personāla m, mm, regulējumi personāla, tātad uh, nolikumu tur tas nebūs konflikums. Un, ja pirmajā pantā ne, ne, netiek veikts attiecīgs izmaiņas attiecībās budžetu, nu tad jau tad vispār nav vērts par to runāt. Nu, jā, liecina, ir diezgan vienkārši šai, šai, šai ziņā. Man tiešām jāstāsta, lai ar koplēm procedūras eh, ehm, tātad eh, stātniecība lietas jūlijā nenonāks turpceļā, skatīsim. Un šodien mēs jau sāksim konsultācijas. Nu, šīs te eh, darbinieku nolikums, jau reglaments jau kāds desmit dienas ir tā kā pieņemts. Un desmitā gada budžetā tas ir atspoguļots, bet tas gan ir saistīts ar, ar daudzgadu finanšu satvaru. Un šīs komitejas lēmums attiecībā uz, šiem, uz šo attiecīgo būčetu eh, nu, nav saistošs šobrīd. Un arī Parlaments, parlamentam to vajadzētu apzināties. Un tāpēc mums ir eh, nu, pamatojums arī šo jautājumu pagaidām eh, atstāt eh, at, atvērtu. Ja šis jautājums nevar būt no budžetodokļa neitrāls, tas atstās ietekmi arī uz dalībvalstīm, uz dalībvalstu misijām, uz, uz to budžetiem. Un attiecīgi arī uz parlamenta maržām savā ziņā varbūt arī, un līdz ar to mums ir pietiekams pamatojums ar šo jautājumu vēl turpināt diskutēt. Bet 25 eh, gadus esmu, esmu darbojies šajā komitejā, un līdz ar to man ir daudz praktiski apsvērumi attiecībā uz to, ko, ko tad šeit darīt un kā, bet svarīgākais ir par uh, pakotni vienoties kopumā, kas atspoguļot parlamenta tiesības un otrkārt stiprināt Eiropas Savienības ārējo pārstāvniecību pasaulē. Thank you very much, uh, Mr. Brock. Before giving the floor to... Paldies. Un es došu tagad atkal vārdu Gopcieri kungam, lai viņš izklāstītu. Uh, savu viedokli. Un es gribētu no nu, savas puses teikt pāris vārdus. No pirmā reize, kad mēs runājam šajā komitejā par ārējās darbības dienestu, un mēs gaidījām priekšlikumus no komitejām, no komisijas, mēs tos nesen saņēmām, un mēs izlēmām uzsākt procedūru tad, kad visi uh, attiecīgie dokumenti mūsu rīcībā būs, kā jau ir noticis. Pa to laiku notika intensīvs darbs. Un salīdzinot ar pirmo opciju, es domāju, mēs esam sasnieguši samērā labus rezultātus. Varbūt ne pilnīgi visu, tomēr mēs nevaram neņemt vērā līdz šim paveikto. Tagad mums ir četri dokumenti. Pirmais ir uh, Eh, pamatziņojums, ko ir sagatavojusi Broks un Kosta, kur vadošā komiteja ir AFET. Atgriezīšos pēc tam, un mūsu komitejai ir tiesības uz atzinumu. Uh, Un šeit, eh, šajā procedūrā parlamentam nav koplēmuma pilnvar. Tad mums ir vēl trīs lēmumi, kur parlamentam ir šāds pilnvars. Tas ir eh, personāla reglaments, budžeta grozījumi un e, finanšu regula par ārējās darbības dienestu. Un ir priekšlikums kas radīja samērā lielas bažas un varētu būt e, eh, saprotami šeit komitejā, vai mums vajadzētu balsot jūlijā eh, par eh, pirmo ziņojumu, kas ir broka ziņojums. Un ar visu cieņu pret mūsu komiteju es domāju, ka Drīzāk šis jautājums tiks izlemts politiskajās grupās, vai parlaments ir gatavs likt šo jautājumu uz balsojumu jūlijā vai nē. Un tad, kad politiskas, grup, politiskās grupas lēmumi būs pieņēmušas, un es domāju, ka eh, grupas eh, ņems vērā arī to, ka ja šis jautājums netiek balsots, tad ko mēs varētu papildus panākt šī dokumenta sakarā un šajā kvadrilogā par Eh, konkrēto jautājumu, jo tas varētu būt vienīgais iemesls, lai atliktu uz vēlāku. Un, ja politiskās partijas un grupas izlēmj, kā mēs jūlijā varam balsot, tad tas mums ir jāapsver, un AFET komiteja gatavos atzinumu, un mēs savā komitejā, mums citu opciju nav Ja mēs gribam, lai mūsu atzinumus būtu, tad mums ir jānosaka termiņš pirms afet izlēmja par ziņojumu iesniegšanu plenārsēdē. Lūk, tāda procedūra ir paredzēta parlamentā. Ko tagad var ieteikt es? Mums ir um, Roberto prezentētais dokuments un ņemot vērā lēm, to, vai šis un lēmumu, vai šis jautājums tiks iekļauts jūlijā, tad mēs varam lemt par termiņu. Uh, un šajā gadījumā mums varbūt vajadzētu sasaukt komitejas ārkārtas sanāksmi. Bet tomēr par to ir jālemj komitejas priekšsēdētājiem Lama Sūram. Mēs nevaram eh, pār šo jautājumu izlemt šobrīd. Un ja mums ir jāatliek balsojums uz septembri, tad nekādas steigas nav un mēs varam uh, Eh, strādāt saskaņā ar ierasto komitejas darba kalendāru. Lūk, tas būtu tāds tīri procedūras paskaidrojums, un ja jūs neiebilstat, tad es tagad došu vārdu referentam Gualtierī. Grazie. Bet devo dire che... Paldies. Es eh, vēlētos sacīt, ka es atbalstu pilnībā Kalfina kunga izklāstu procedūru sakarā. Manis piedāvātais nebija pieņemt lēmumu jūlijā, bet neizslēgt šo iespēju. Manuprāt, Mums vajadzētu tik tiešām pieņemt lēmumu maksimāli drīz, bet lēmumam ir jābūt politiskam, tas ir jāpieņem visaugstākajā politiskajā iespējamā līmenī ar vislielāko iespējamo politisko grupu atbalstu. Nākamajā nedēļā politiskajām grupām būs jāizvēl starp divām iespējām, jo galā ir tikai viena. Tas nozīmē dažādas tīri tehniskas modalitātes Un es domāju, ka šeit budžeta komitejā ir vairāk jau precedenti. Runājot par reformu ritmu. Vai mēs varam samierināties ar to, ka mēs orientējam procedūru, lai varētu pieņemt broka ziņojumu jūlijā? Un, ja tā tiek izlemts, attiecīgajās instancēs. Pirmais jautājums. Pār diskusijas saturu Tripels kundze man uzdev jautājumu par e, jauni, e, jaunu darbā, darbinieku pieņemšanu. Tas ir viens no tematiem, e, kur sakarā resursu ziņā, kā budžetlēmē iestādē mums ir e, mums ir pilnvars, eh, kas neatiecas uz kādu pamatlēmumu, ka mums ir tikai atzinums. Un šo jautājumu mēs vēl neesam apsprieduši, jo par to ir jārunā budžeta procedūras ietvaros. Tātad, kad dažā tie kredīti tiks sadalīti, budžeta projekts, kurš tika pieņemts, manuprāt, ir jātur atstatus no diskusijas par broka ziņojumu. Es domāju, ka vajadzētu par to apspriest adekvātajās instancēs, respektējot ierasto budžeta procedūru par korektīvu budžetu. Bēgas kungs. Diskusjoni. Vorrei Ir labi, ka ir vairāk laika, lai varētu padziļināt diskusiju, bet es gribētu pasvītrot to, ka saistībā ar finanšu e, regulu šis priekšlikums nav pavisam nesens, tas e, ir jau vismaz kā trīs mēneši vai pat e, agrāk pieņemts. E, personāls statūti ir formēl, formāli prezentēti jūnija sākumā, un pat jā. Ja šeit eh, tiek iekļaut, eh, iekļaut priekšlikumi, kas eh, arī tika prezentēti pirms trim mēnešiem. Tādējādi termiņi gali, beidzot nav nemaz tik, tik, tik ļoti saspiesti, jo mums ir bijušas iespējas jau organizēt diskusijas un vērtējums parlamentā, jo Rens Farms mums to varēja atgādināt kā arī iniciatīvas ziņojums tika pieņemts 2009. gada oktobrī. Un ierastā parlamenta procedūra Eh, Broka ziņojuma sakarā nav vēl sākusies, bet tas attiecas uz politisku izvēlu, izvēli, kuru es zināmā mērā atbalstu un pieprasu, jo mēs vēlamies ņemt vērā to faktu, ka eh, šeit ir runa vienkārši par konsultācijām, nevis koplēmumu, un mūsu galvenais ierocis ir kalendārs, vairāk nekā, nekā ziņojuma saturs. Ja procedūra broka ziņojuma sakarā tiktu uz, būtu bijusi uzsākt jau sen. Ja mēs būtu pieņēmuši šo broka ziņojumu, jo, jo mums bija tādas iespējas, mēs būtu vājinājuši savas pozīcijas diskusiju sakarā. Savukārt šobrīd e, mums ir iespēja, kas, protams, ir jāizvērtē, bet tā ir viena no iespējām starp daudzajām, kas ir mūsu galda, un es domāju, ka šī procedūra stiprina mūsu taktisko procedūru. Es nevēlētos atgriezties jau piepriekš sacītā, bet, manuprāt, kompromiss ir plašāks nekā tas, ko gribēja padomi dalībvalstis. Un tajā pašā laikā tas nepārkāpja ierastās prerogatīvas un budžeta prerogatīvas Eiropas parlamentam citiem dokumentiem dokumentiem, kuri tiks likti uz balsojumu pēc vasaras atvaļinājuma. Un tāpēc es domāju, ka mums ir šobrīd visstingrākā konfigurācija. Mēs, protams, varētu domāt par citām, bet, lai atbildētu uz beigas kunga argumentiem, es gribētu sacīt, ka risks varbūt ir pilnīgi pretējs. Mēs riskējam iznīcināt šo kompromisu, mēs riskējam eh, nonākt pie diskusijām un ziņu balsojumu par eh, Broka ziņojumu rudenī, kad politiskais klimats iespējams varētu būt eh, nokaitēts no padomas puses, kas savukārt būtu rezultāts daudzajiem eh, dažādiem spie, daudzajiem spiedieniem attiecībā uz likumdošanas jautājumiem. Un mēs tādējādi būtu vājākā pozīcijā gan e, šo dosie sakarā, gan arī daudzu citu. Lūk, tas ir mans vērtējums un atzinums, un pilnīgi dabiski tagad augstākajās instancēs politiskajās grupās visa un pilnīgi demokrātiski un izmantojot viņu ierastos lēmumu pieņemšanas mehānismus ir jāizlem, taču es gribētu aicināt paturēt prātā iespēju pieņemt bloka ziņojumu jūlijā tajā pašā laikā paredzot darba kalendāru šajā komitejā, tas būtu iespējams. That, uh... Paldies! Es domāju, ka mums šeit arī ir jābeidz diskusijas par šo tēmu. Mēs procedūru paturam atklātu, vai balsosim jūlijā. Un, protams, ka mums ir jānonāk pie kaut kāda viedokļa. kurš, protams, tiks darīts zināms visiem pāriem. Tālāk divi nākamie punkti darba kārtībā. Tātad nākamā sanāksme būs 13. jūlijā, divas dienas, 13. 14. ja nebūs nekāda ārkārtas jautājuma. Un